Good. Dann beginnen wir. Labi, tad eh, sāksim. Pirmais darba kārtības punkts - darba kārtība. Es gribētu jums likt priekšā dažus grozījumus. Astotais darba kārtības punkts ir jāatliek, tad te ir runa par dzīvās dabas ilgspējību. Un eh, mūsu ārkārtas sanāksmē 24. novembrī Strasbūrā mēs nolēmām vēlreiz diskutēt ar juridisko dienestu, un mans ieteikums būtu to darīt rīt 2015. Tas būtu uzreiz pēc eh, diskusijām ar eh, dalībvalstu parlamentu deputātiem. Un pēc tam ir paredzēta diskusija ar mūsu referentu Pabrika kungu par tālāko procedūru attiecībā uz uh, CETA procesu. Un, lai šai diskusijai mums pietiktu laika, mans ieteikums būtu 19. un 20. darbu kārtības punktu atlikt. Vai ir uh, kādi iebildumi? Ja iebildumu nav, tad pieņemsim darba kārtību ar šādiem grozījumiem. Otrais darba kārtības punkts - protokoli. Šķiet, ka arī šoreiz mēs varētu rīkoties tāpat. Ja līdz eh, šīs sanāksmes beigām nebūs iebildumu, uzskatīsim, ka šis protokols ir pieņemts. Tagad trešais darba kārtības punkts. Kā vienmēr es vēlētos norādīt, ka arī šī sanāksme tiek pārādīta internetā, tiešsaistē. Mums ir noteikti daudz eh, skatītāju. Uh, gan Ljubljanā, gan Lisabonā, gan Atēnās. Un tā tad ņemiet vērā, ka viss tiek uh, ierakstīts. Manās piezīmēs ir rakstīts, ka man vajadzētu jums arī atgādināt, lai jūs uh, nerunātu pārāk ātri. Tāpat es vēlētos norādīt, ka mēs viesojāmies Bangladešā uzklausīsim īsu ziņojumu par šo vizīti. Un, un vides preču nolīgums eh, tiek skatīts 18. kārtā. Pēc tam 3. un 4. decembrī sekos ministru sanāksmes. Tāpat arī skolāros dzirdēju, ka Viss izskatās itin labi, un ir iespējams, ka līdz šī gada beigām mēs pat varam rēķināties ar vienošanās parakstīšanu. Tagad ceturtais darba kārtības punkts. Stāvoklis pašlaik notiekošajās trialogu sarunās. Šeit mums ir ļoti pozitīva ziņa. 22. novembrī Strasbūrā mēs noslēdzām sarunas par tā saucamajiem konfliktu minerāliem. Tieši tāpēc es sirsnīgi vēlētos apsveikt mūsu referentu, Julio. Jūs patiešām paveicāt izcilu darbu. Un vēlētos pateikties arī sarunu vedēju komandai. Sirsnīgi sveicieni Marijai Arenai. Domāju, ka šie rezultāti ir patiešām ļoti labi un tas nozīmē, ka mums tagad būs saistoši noteikumi attiecībā uz atbildīgu mm, minerālu izmantošanu no pašām raktuvēm līdz pat kauzētavai. Tas nozīmē, ka mēs varam atrast, esam atraduši tādu saprātīgu regulējumu un mēs varam sākt jau ar šo ietvaru likumdošanai. Šeit jau ir spērts ļoti nozīmīgs solis, lai pieņemtu ļoti svarīgus likumus, kas sniegs palīdzību cilvēkiem, kas dzīvo konfliktu reģionos. Tas nozīmē, ka mēs patiešām veidojam tādu tirzniecības politiku, kas valstās uz vērtībām. Bet došu uz vārdu uzreiz atbildīgiem referentām. Paldies, priekšādātāji! Nesmu īsti pārliecināts, ka esmu pelnījis eh, šādu slavinājumus, bet jebkurā gadījumā noteikti ir jāuzteic eh, sarunvedēja komanda un ēnu referenti. Mums bija dažkārt tāda sarežģīta, bet ļoti konstruktīva sadarbība, un, manuprāt, mums ir izdevies panākt ļoti labu vienošanos. To mums iz, izdevās izdarīt tikai pateicoties eh, mūsu sadarbībai un tam, ka mēs bijām ļoti vienoti sarunu vedēja komandā ļoti labi veda sarunas ar padomi. Pavisam īsi vēl priekšsēdētāja kungs. Gribēju atzi atzīmēt dažus svarīgākos punktus šajā nolīgumā. Nevēlos tagad detalizēt visu skaidrot, bet tos tikai pieminēšu. Tātad mums ir obligāta, mm, obligāta due diligence dokumentācija visiem minerāliem, kas tiek uh, ieviest Eiropas Savienībā. Tāpat arī ir vajadzīga politiskā apņēmība, kas bija pats svarīgākais mūsu sarunvedēju komandai. Tāpat arī mazu un vidēju uzņēmumu aizsardzība, jo šādi mazi un vidēji uzņēmumi ir izslēgti no obligātajām prasībām. Tāpat arī šī due diligence schēma ir visaptvarošs princips. Mēs uzskatām, ka visām iesaistītajām pusēm ir jāpiedalās procesā. Tāpat mums ir arī mm, OECD vadlīnijas, lai varētu mm, pie, pieņemt visus pārējos noteikumus. Un pats pēdējais parlaments vairāk kārt norādīja, ka ir jāpiemēro arī papildu pasākumi, tā lai mēs pavisam skaidri zinātu, ka eh, komisija regulāri sniedz atskaitas parlamentam. Komisija par šādām svarīgām regulām vienmēr sniedz atskaitas. Uh, Vēlreiz liels paldies par sadarbību. Liels paldies arī um, kolēģiem no komitejas. Paldies arī komitejas eh, darbiniekiem par eh, sniegto atbalstu. Paldies! Domāju, ka referents tomēr spēlē ļoti nozīmīgu lomu, tāpēc liels paldies jums par to! pēc 22. Eh, novembra vienošanās ir paredzēts, ka padome 7. decembrī Koreper sanāksmē apspriedīsies par šo jautājumu, un es ceru, ka padome arī akceptēs eh, šos rezultātus. Prezidentūrai galu galā ir vajadzīga autoritāte, lai noslēgtu vienošanos. Protams, ir arī daži izņēmumi. Piemēram, eksporta statistika. Tas ir piemērs, kur mēs trilogā panācām kompromisu, bet tad padomu šo kompromisu neapstiprināja. Nu, mēs ceram, ka šajā gadījumā tā nenotiks. Jebkurā gadījumā mēs ceram, ka 7. decembrī eh, pastāvīgo pārstāvju sanāksmē tiks pieņemts šis lēmums, un mēs tad arī nosūtīsim vēstuli, kas apstiprinās vienošanos. Tas nozīmē, ka pēc tam mēs varēsim turpināt mūsu konsultācijas. Iespējams, ka janvārī Inta komitejā mēs varēsim par to balsot, un tad vēlāk martā šis jautājums varētu nonākt plenārsēdē. Tad es ceru, ka 1. Um, 2017. gada ceturksnī šī vienošanās arī varētu tikt noslēgta. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs ieguldījums, lai veidotu tirzniecību, kas balstās uz vērtībām. Un šeit mēs liekam tiešām uzsvaru uz vērtību veidošanu. Uzskatām, ka šie jaunajā laikmetā tas ir ļoti svarīgi. Labi, neredzu, ka kāds vēlētos izteikties, tad noslēgsim šo darba kārtības punktu un varam ķerties klāt piektiem darba kārtības punktām. Uh, ad hoc delegācijas vizīte uz Bangladešu. Godāmie kolēģi, mēs eh, nolēmām nosūtīt eh, izziņas eh, misiju uz Bangladešu. Mēs jo īpaši vēlējāmies iegūt informāciju par tekstīliju nozari. Bangladeša ir otrā lielākā tekstīliju eksportētāja valsts pasaulē. Bangladešas eksports uh, tiek balstīts uz uh, 85% no tekstīlijām, un no šiem 85% 60% nokļūst tieši Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka Eiropa ir um, centrālais tirzniecības partneris šajā valstī um, tekstīliju ziņā. Un ņemot vērā šo ekonomisko nozīmi un arī to, ka uh, Mēs arvien vairāk dzirdam par darba drošības, ugunsdzēsības problēmām, par darba ņēmēju tiesībām. Tad mēs vēlējāmies paskatīties uz šo situāciju mm, uz vietas. No vienas puses mēs, protams, interesējamies par globālu kompaktu īstenošanu. Mēs gribam arī domāt par mm, Hanza plazā traģēdijas sekām, un mēs vēlējāmies arī skatīties, mm, kādas mm, darbības, kādas pasākumus Bangladešā varētu veikt tuvākajā nākotnē. Tieši tāpēc arī mēs eh, vēlējāmies runāt par akordu vienošanās noslēgšanu, kas uh, Eh, ir vienošanās starp 220 eh, uzņēmumiem no Eiropas un eh, pārējās pasaules, kas sadarbojas ar Bangladešu importu un eksporta jomā. Šī vienošanās ir paredzēta darba apstākļu uzlabošanai. Tātad mēs diskutējām ar darba lietu ministru un ar tirzniecības ministru par šīs vienošanās punktiem. Viesojāmies arī dažās fabrikās viena uh, fabrika bija tāds kā piemērs labiem darba apstākļiem, un arī uh, viesājāmies fabrikā, kur tiek veiktas inspekcijas akordu vienošanās sakarā un kur ir paredzēti dažādi pasākumi situācijas uzlabošanai. Tas noteikti būtu uh, ieguvumu šai akordu, šim akordu nolīgumam, jo 1700 fabrikas varētu nodrošināt, ka tām tiek izstrādāts plāns, piemēram, tiktu sagatavot ilgunsveisības plāni, kur ir jāizvieto avārijas izējas, kur ir jāpārbauda celtnes struktūra, tā lai varētu nodrošināt um, darba drošību. Protams, 1700 fabrikas no nu vairāk nekā 5000 fabrikām ir tikai sākums, bet nu, tas arī nav maz. Un mēs eh, ceram, ka tad, kad šī vienošanās beigsies, eh, tā ir paredzēta uz pieciem gadiem, mēs ceram, ka arī pēc šiem pieciem gadiem Bangladeša varēs noslēgt līdzīgas vienošanās, lai darbs eh, netiktu noslēgts. Uh, Mēs eh, diskutējām arī ar pilsoniskās sabiedrības eh, pārstāvjiem. Mēs gribējām zināt, kāda ir vispār situācija Bangladešā attiecībā uz eh, darba ņēmēju tiesībām. Esmu pārliecināts, ka arotbiedrības ir labākais līdzeklis, kā garantēt darba ņēmēju tiesības. Un tieši tāpēc mēs arī spriedām par to, ka varbūt būtu Uh, vienkāršāk izveidot šādas brīvas arotbiedrības, bet um, pastāv arī problēmas. Pašlaik Bangladešā ir 7200 uh, arotbiedrību, un tās galvenokārt uh, balstās strādā tikai ar vienu uzņēmumu. Un uh, tekstīliju nozarē ir apmēram 30 arotbiedrību asociāciju. Jebkurā gadījumā šī situācija mazliet uzlabojas, un mūsu diskusijā mēs spriedām arī par to, ka Bangladešas valdība vēl ar vienu vēlas izveidot īpašas eksporta zonas. Pašlaik Bangladešā tādas ir deviņas, un valdība vēlas uh, izveidot līdz pat simts šādas zonas. Tas tiek darīts, lai piesaistītu no vienas puses ārvalstu investorus un no otras puses, lai uzlabotu arī savas produkcijas eksportu. Diemžēl uh, izskatās, ka um, darba likums šeit īpaši netiek ņemts vērā, un mums tas nav akceptējami. Noslēgumā mums bija arī uh, diskusijas par to, kas notiks, ja uh, Bangladeša turpinās savu ekonomisko attīstību tieši šādā veidā. Un eh, tas nozīmētu, ka tā pazaudētu jaunatistības valsts statusu. Kā jūs zinat, šā, šādām valstīm ar šādu statusu ir uh, īpašas atlaides muitas jomā, un tekstīlija nozarē Bangladešai tas ir ļoti svarīgi. Ir grūti zināt, kas notiks, ja šis status tiks eh, nomainīts, un pilnīgi iespējams, ka līdz 21. gadam Bangladeša to arī būs izdarījusi. Tad iespējams, ka būs jārunā par GSP. Tas nozīmētu, ka vajadzētu ratificēt un īstenot 27 konvencijas. Tātad, jo īpaši tas attiektos uz eh, cilvēku tiesībām, vides standārtiem un eh, citiem aspektiem. Tas arī nebūtu nav vienkārši, jo no vienas puses ir jāuzlabo darba aizsardzības aspekti un jāveicina darbaņēmē tiesības, bet ir jādomā arī par cilvēktiesībām, par vārda brīvību. Uh, Šeit mēs saskatām lielas problēmas. Pašlaik izskatās tā, it kā Bangladešā būtu viens partijas sistēma, un viedokļu daudzveidība tiek apspiesta. Tāpat arī drošības situācija tiek eh, ļoti uzraudzīta. Šeit noteikti ir vēlami uzlabojumi tā, lai mēs varētu uh, nodrošināt labāku situāciju gadījumā, ja Bangladeša zaudēs eh, mazāk attīstītās valsts statusu un vēlēsies iegūt GSP plus statusu. Jā, nu, kolēģi, daži ir optimisti, daži ir pesimisti, dažiem glāze ir pa pusē pilna, dažiem eh, tā ir pa pusē tukša, bet, nu, skaidrs ir tas, ka glāze nav pilna, un mums vajadzētu mm, strādāt pie tā, lai pielietu šo glāzi pilnu Un uh, mums vajadzētu izmantot šeit mūsu darba attiecības tā, lai uzlabotu ne tikai darba ņēmēja tiesības, bet arī vispārējās cilvēktiesības šajā valstī. Domāju, ka šī vizīte bija ļoti intensīva, un tā ļāva mums iegūt arī daudz informācijas. Jo īpaši es vēlētos pateikties Eiropas Savienības delegācijai Bangladešā. Šī delegācija ļoti aktīvi mūs uzņēma un atbalstīja tāpat arī rūpējās par mūsu drošību. Mēs eh, līdz ar to esam arī sveiki un veseli atgriezušies mājās. Tas būtu īsumā stāsts par mūsu braucienu uz Bangladešu no mans puses. Vai ir kādi jautājumi vai piezīmes? Vai kāds no dalībniekiem vēlas ko pateikt? Šķiet, ka nē. Tad mēs varam noslēgt šo darba kārtības punktu. Protams, jūs saņemsiet arī rakstveida ziņojumu par šo delegāciju, kā tas ir vienmēr pierasts. Tad pievērsīsimies sastajam darba kārtības punktām. Hmm. Wir waren zu schnell, liebe Kollegen kolēģi esam strādājuši par ātru. Um Mūsu viesi ieradīsies tikai 15.30. Nu labi, tad pārtrauksim sanāksmes piecām minūtēm. put it in comparison with the living room. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Darbie kolēģi, turpināsim mūsu darbu un pirms pieķersimies sastajam punktam, vēlos vēl atgriezties pie pirmā darba kārtības punkta. Mēs pieņēmām darba kārtību, veicot grozījumus, proti, ka rītdien pulksten trijos mums būs diskusija ar Libe. Un tagad es dzirdēju, ka ar juridisko dienestu, ka juridiskais dienests rītdien līdz pulksten trījiem vēl nebūs sagatavojis savu atzinumu. Tādēļ, manuprāt, nebūtu prātīgi diskutēt ar juridisko dienestu. Mans priešlikums būtu vēlreiz pārlikt šo punktu uz 5. decembri nākamo sanāksmi. Tad rītdien darba kārtība notiks, kā bija plānots, pulksten trijos būs diskusijas ar mūsu referentu, un arī pārējie divi darba kārtības punkti paliks darba kārtībā. Vai ir kādi iebildumi pret šiem jauniem grozījumiem darba kārtībā no jūsu puses? Izskatās, ka nē. Bihner kungs, lūdzu. Vai būtu iespējams ka mēs varētu saņemt tādu provizorisko ziņojumu no juridiskā dienas, lai mums būtu daudz saturīgāks diskusijas. Jā, protams, pirms mēs uh, diskutēsim, noteikti saņemsim ziņojumu par to, informēšu arī juridisko dienestu, ka tiklīdz būs kaut kas pieejams rakstiski, lai to saņemt arī visi locekļi. Labi, tagad esam atkal grozījuši darba kārtību un rītdien Darbs sāksies, kā tika paredzēts, un pulksten trijos mums būs diskusija ar mūsu referentu. Tagad turpināsim ar sesto darba kārtības punktu, kas ir ļoti aizraujošs, darbie kolēģi. Tāds mazliet netradicionāls, taču ļoti īpašs darba kārtības punkts, par ko es pats personiski ļoti priecājos. Proti mēs beidzot ar jaunajiem eiropiešiem varēsim runāt par viņu idejām saistībā ar Eiropas Savienības nākotni un politiku. Maijā Strasbūrā mums notika liela konference, Eiropiešu jauniešu pasākums – kur vairāk kā 7500 jauniešu diskutē par dažādiem Eiropas Savienības politikas aspektiem, tostarp arī tirzniecības politiku. Un tas eh, mani jo īpaši piesaista. Šie rezultāti no šīs konferences par tiem tagad notiek diskusijas ar mums parlamentāriešiem. Visi kolēģi 6. septembrī saņēma dokumentu, kur bija iekļautas 50 idejas eh, labākai Eiropas nākotnē, angļu, franču, vācu valodās, un tādēļ bija iespējams arī sagatavoties šai diskusijai. Šī diskusija notiek ne tikai INTE komitejā, bet vēl desmit citās eh, komitejās, un man tas tiešām šķiet ļoti jauki, ka mēs varam apmainīties ar viedokļiem ar jauniešiem par viņu viedokli par Eiropas nākotni. Šodien mums ir trīs pārstāvji, taču mums ir arī iespēja izmantot Twitteri, sazināties ar Twitteri, un šeit jūs redzat tvītu sienu man aiz muguras, kur jūs redzat komentārus, jautājumus ārpus šīs telpas. Mūsu mazā uzklausīšanās aplūkos tādas tēmas kā godīga tirzniecība, tirzniecība visiem un tētip. Tādi karstī, aktuāli jautājumi, par kuriem arī uh, pie mums diskutē. Un tādējādi mēs tagad gribētu spēlēt tādu spēli, kur jaunieši mums prezentēs savas idejas, mēs tās ņemsim vērā, diskutēsim, komentēsim. Vienošanās ir tāda, ka katrs idejas paudēs, katrs no šiem trim jauniešiem – piedāvās divus priekšlikumus. Un tad šie divi priekšlikumi, par tiem mēs diskutēsim, prie, komentēsim, pieņemsim vai arī noraidīsim. Mēs esam ieplānojuši pietiekami daudz laika, arī iespējas reaģēt spontāni, taču vēlos jūs lūgt ievērot savu runas laiku, divas minūtes. Tādējādi mums būs iespējas pēc vairāk padiskutēt. Un tagad vēlos prezentēt mūsu trīs jauniešus. Jentils Viljams sēž šeit priekšā, sirsnīgi sveicu. Dubulta nacionalitāte no apvienotās karalists un Trinidads Tubāgo Viņa ir politiskās ekonomikas zinātnes pārstāvis, specializējas Eiropas Savienības, Āfrikas un Karību jūras valstu attiecībās. Un es domāju, ka ir arī laba eksperte. Viņa ir pabeigusi mācības Londonas Karaliskajā koledžā, studējusi arī Brigē, Un manos eh, pierakstos ir rakstīts, ka Jentilei ir arī piešķirts, eh, piešķirts um, sadraudzības valstu īpašais status. Čuljana Rāža ir 19 gadus eh, vecs, studē Vīnē. Uh, ekonomiku, jau kopš uh, skolas laikiem darbojas Eiropas jauniešu parlamentā un īpaši saistībā ar savu darbu darbojas Ritra komiteja, kā arī ir jauniešu izglītības vēstniece. Tāpat ir gūta pieredze arī finanšu pakalpojumu jomā un jo īpaši Austrijā. Un ne tikai sirsnīgi sveicu. Un tad mums vēl ir Brits Tūva, medicīnas students, piektā gada medicīnas students, protams, īpaši ieinteresēts globālajā veselības politikā. Šeit īpaši jāpiemina dabas, un tirzniecības un veselības miedarbība, ņemot vērā šos aspektus. Īpašu uzmanību šis jaunais cilvēks pievērš tētību. Šeit vēl būtiski pieminēt to, ka viņš Igaunijā cīņās par dzimumu līdztiesību, atbalsta LGBT sabiedrību un Pirts arī šobrīd ir starptautiskās fed, med, medicīniskās studentu federācijas pārstāvis. Sirsnīgi sveicu jūs! Tagad mēs varam uzdot pirmos jautājumus, pirmās idejas, kur galvenais tēma loks ir godīga tirzniecība. Un kā pirmā, pirmais savas idejas prezentās Helēna Rāba. Paldies, dārgie Eiropas parlamenta pārstāvji! Es jums piedāvāju izveidot saistošas godīgas tirsniecības noteikums uzņēmumiem un ražotājiem, lai tas nebūtu atkarīgs tikai no brīvprātīgas principa. Eiropas uzņēmumi ir sociāli atbildīgi visā piegādes ķēdē. Tas attiec sociāliem nosacījumiem darbiniekiem, minimālajām algām un vides aizsardzības aspektiem. Šeit vēlos saistošu Eiropas Savienības likumdošanu, nevis brīvprātīgumu sistēmu. At, godīga tirzniecība ir viens no galvenajiem diskusiju jautājumiem jauniešu fórumā, un tam ir savs pamats, jo pēdējos gados ir novērots attiecīgs tendence, un tas ir būtiski tieši jaunajai paaudzē. Viena no galvenajām problēmām, kur novērojam, ir tāda, ka godīgas tirzniecības politika īpaši kafijas nozarē novad pie tā, ka cenas uh, tiek samazinātas un zemnieki nenopelna pietiekams iztiks līdzekļus. Mums ir jānodrošina, lai godīga tirzniecība kļūtu par normu Eiropas rūpniecībā. Un lai šādu pasākumu ieviešana nekropļotu cenu. Taču ne visi ir gatavi izdot eh, papildu naudu, lai nodarboties ar godīgu tirzniecību, un daudzi tad izvēlas lētāko iespēju. Taču daudz ko varētu panākt, eh, koncentrējos uz ilgtspējīgu apģērbu ražošanu, izvēloties kvalitāti, nevis kvantitāti. Ir jāīsteno vairāk investīciju kvalitātē, jo godīgas tirzniecības apģērba ražošana bieži vien tiek kritizēta, ka tā ir novecojusi. Uh, Un tas nozīmē, ka šāds brīvprātīguma princips nevienmēr visaptveroši spēja radīt šo pievienoto vērtību. Tādēļ es gribētu, lai Eiropas parlaments radītu tādu likumdošanu, kas uzlikt saistošus pienākums piemērot godīgu tirzniecību rūpniecībā, lai uzņēmumi ir atbildīgi, atbildīgi arī par saviem apakšu uzņēmumiem un arī atbildīgi visā piegādes ķēdē par saviem produktiem. Paldies! Paldies! Vēstījums bija ļoti skaidrs. Un tagad došu vārdu Pritam Tūvem. Godātie parlamentārieši, esmu ieradies jums ar priekšlikumu par daudz ilgspējīgāku globalizācijas procesu. Lai to panāktu, es vēlos, lai jūs prasītu uzņēmumiem ievērot savus ētiskos eh, standārtus. Tas attiecas uz visu, kas ir jau noteikts uzņēmumu regulatorjos standārtos. Šeit ir runa par regulatoriem, apstākļiem par drošības darba nosacījumu standārtiem, un tiem, jā, tie jātiecina uz visu piegādes ķēdi. Tas attiec uz tādiem uzņēmumiem, kuriem ir ļoti vāji uzvedības eh, noteikumi. Tāpat Eiropas Savienībai ir jāievēro, lai uzņēmumi pieņemtie noteikumi tiktu ievēroti. Manuprāt, to var panākt, lai visi uh, piegādes ķēdes auditi tiktu publicēti un tādējādi piespiestu cilvēks rīkoties. Protams, ka šādu ilgspējīgu prakšu īstenošanu rada slodzi uzņēmumiem, taču vajadzētu paredzēt arī zināmas garantijas, piemēram, pieprasot tikpat striktas tirzniecības nosacījumus arī partneriem un par šo var vienoties arī brīvās tirzniecības nolīgumos. Tā kā esmu ļoti aktīvs cilvēktiesību jomā, tad es vēlos būt drošs par to, ka manas lietotās preces citus neietekmē negatīvā veidā, taču es nekādā ziņā nespēju tam izsekot, taču uzskatu, ka šodien piedāvātais priekšlikums garantē to, ka ētiski ražotas preces ir norma Eiropas Savienībā un lai uzņēmumi arī citur ievērot godīgas tirzniecības principus. Paldies! Liels paldies! Arī šis vēstījums ir ļoti skaidrs. Kāda ir manu kolēģu reakcija? Vinkler kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Kā saprotu, tad es tagad varu izteiktos tautas partijas vārdā. Liels paldies, paldies arī par paustajām idejām un tā kā divu minūšu laikā nespēšu reaģēt uz visām idejām, jo tika piedāvāt četri vai pieci priekšlikumi, ja to pareizi sapratu, tad, manuprāt, vissvarīgākais no teiktā ir šis aicinājums, tātad, tu, ko teica Tove par uh, globalizāciju. Vēlos jums apsiprināt to, ka globalizācijas veidošana – Ar to mēs ļoti daudz strādājam šeit Eiropas parlamentā, un tas nozīmē to, ka mums ir ļoti skaidri jāsaprot tas, ka, kā es to pareizi sapratu, arī Eiropas AI pasākumu ietvaros runāt par izglītību, darba vietām, par ilgspējīgu nākotni. Un ilgspējīgai nākotnē Eiropas Savienībā ir nepieciešama, protams, atbildīga ražošana, ražošanas pamats Eiropas Savienībā, un kad runāju par globalizācijas veidošanu, tad es domāju, ka jūs saprotat, ka to veido ne tikai Eiropas Savienība, jo globalizācija nav tikai Eiropas Savienība. Kā jūs teicāt, mums ir jāpalūkojas uz visu pasauli, un globalizācija ir Eiropas Savienības maigā var cīņa par cilvēktiesībām, par pārstāvniecību visā pasaulē, visās valstīs un kontinentos. Mūsu vērtība prezentācija, cīņa par mūsu vērtībām, taču, lai to varētu darīt, mums ir nepieciešama ilgtspējība un arī partnerība ar ekonomikas nozaru. Man nepatīk dzirdēt tādas idejas, kur tiek uzspiests kaut kas uzņēmumiem. Mums nevajag uzspiest uzņēmumiem, mums ir jāizglītie mūsu uzņēmumi izglītojot, stimulējot. Protams, ka ir nepieciešama noteikuma, taču kaut kā uzspiešana, nu kā jūs rīkotos, kā uzņēmumu teiktu, mums ir jāpiespiež jauniem cilvēkiem strādāt tā un tā, vai tad jums tas patiks? Protams, ka jūs jāsaprot, ka šāda uzspiesta darbība nav laba ideja, bet cīņa par mūsu vērtībām, par mūsu nākotni un globalizācijas veidošana tādā veidā, ka visas šodienas pasaules plaisas tiktu vismaz samazināts, jo mēs noteikti tos nespēsim likvidēt. Tas būtu īstais ceļš. Paldies, tagad Marija Rena, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos franču valodā, ja drīkst. Jūs varat iedomāties, ka ir arī citi citi viedokļi. Un es ne, būt nepiekrītu manam kolēģim Vinklēram. Um, jā, es domāju gan, ka varētu dažreiz arī piespiest uzņēmumus, protams, respektējot uh, noteikumus. Un uh, dažreiz var arī pieņemt likumdošanu, kas piespiež uzņēmumus adaptēt zināmas vērtības, kas pierāda labāku izsekojamību un uh, tā tālāk. Un, lūk, mēs parlamentā pie tā strādājam, nu, un Vinklera kungs arī piedalījies šajā darbā un pat bijis referents. Un tagad, um, nu, daudz pretestības esam piedzīvojuši, nebija viegli tas gan, bet esam panākuši to, ka tagad uzņēmumiem ir pienākums respektēt to, kas līdz šim ir bijis brīvprātīgs. Uh, Runa bija par due diligence pārbaudi, kas bija brīvprātīga, bet ja tā ir brīvprātīga, varbūt eh, visi to neievēro. Tas eh, nu, aptuveni tā, ka ja jums iesaka braukt ar ātrumu 130 km stundā uz automaģistrāles, ir tā cilvēki, kas arī to dara, un arī tādi uzņēmumi, kas respektē ieteiktās vērtības, bet ir arī tādi, kas to pārkāpi. Un ja likumdevējs. Ja nepiedāvā noteikumus, noteikumu ietvaru, ir cilvēki, kas nekad nerespektēs šos noteikumus un uh, nodarīs kaitējumu, būtisku kaitējumu. Līdz ar to nepieciešams šāds mehānisms, kas ir arī tāds piespiedu mehānisms. Lieliski dzirdēt no jūsu paudzes, ka ir vajadzīgi noteikumi, lai tiktu ievērotas vērtības. Varbūt politikā mēs. Uh, Eh, dažreiz aizmirstam par šo labo gribu, kas ir jauniešiem un ne tikai jauniešiem. Eh, mēs te vairāk eh, un biežāk varbūt domājam par nodarbinātību, izaugsmi, un, protams, par to arī ir jārunā. Tas pavada globalizāciju, bet uh, tas nozīmē arī zināmu vērtību ievērošanu. Nu, nevar radīt darba vietas par katru cenu. Un tāpēc lieliski jūs redzēt šeit, un uh, lieliski dzirdēt jūsu idejas, īpaši mūsu grupā. Teiksim, mēs rīt diskutēsim par brīvās tirzniecības nolīgumu ar Kanādu, bet arī ar Āfriku. Un uh, ir nodaļa šajā līguma tekstā, ko uh, nevaram, par ko nevaram vienoties. Nedz mēs, nedz Āfrika. Un runa ir par ilgspējīgu attīstību, sociālajām tiesībām un vides kritērijiem. Uh, Mēs uh, vēlētos, uh, lai šī nodaļa būtu uh, obligāta, obligāti ievērojama, bet um, mēs to nevaram panākt, mums neizdodas. Un, lūk, jaunieši, te jums jāiejaucas, jums jāpātrina mūsu darbi, un tad varbūt mums izdosies. Paldies, vēlos atbalstīt šo ideju, ka mums ir likumā jāparedz uzņēmumiem sociālā atbildība īpaši runājot par godīgu tirzniecību. Taču gribu parād, norādīt pāris uh, sliktām situācijām. Īpaši Āfrikā ir zināms, ka kakao un kafijas ražotāji eh, drīkst strādāt tikai ar vienu vai divām tirzniecības eh, firmām, un šie uzņēmumi nosaka cenu, un, protams, kā nelabvēlīgi zemniekiem ir ļoti grūti šeit uh, izveidot arotbiedrības vai noteikt uh, valstiski minimālās cenas. Šeit vēlos pieminēt arī problēmu, kas saistīta ar pārtiks trūkumu. Tādēļ, manuprāt, šis projekts ir daudz aktuālāks nekā viss cits. Paldies! Paldies! izteikšos vācu valodā. Saka, Jāsonders kundze. Es ļoti priecājos, ka jaunieši pie mums šeit ir ieradušies, jo šāda saziņa ir būtiska un jūsu kritika un vēlmes eh, ir mums būtiskas. Es ļoti daudz strādāju ar jauniešiem, eh, zinu, cik eh, kritisks ir jūsu viedoklis pret godīgu tirzniecību un es apzinos arī to, ka ir nepieciešams uh, informēties, apzināties, ka cilvēki, kad iegādājas preces, domā par to, no kurienes šīs preces nāk un kādēļ tās iespējams ir tik lētas. Tādēļ es to atbalstu. Un kā jau teica Marija, runājot ar konflikta minerāliem, šeit mums ir izdevies liels solis uz priekšu īpaši atbildība piegādes ķēdes garumā un brīvprātīgums princips vienmēr ir skaisti un jauki, taču beigās tieši šis pienākums ir daudz būtiskāks. Tāpat vēlos piebilst, īpaši runājot ar sociālo dempingu, nezinu, vai jums tas ir zināms, mums pat nav vienotas definīcijas Eiropas Savienības līmenī, kas ir sociālais dempings. Tātad šeit jau viedokļi šķeļās, šeit vēl daudz darba darāms, un mums tad ir jāpalūkojas arī, cik godīgi ir cilvēki tiek, a, cik godīgi cilvēki saņem algas, Tas arī ir būtiski, cieņpilns darbs, arī ir ļoti būtisks aspekts godīgas tirniecības laikā. Mums ir starptautiskās darba organizācijas eh, darba apstākļu nosacījumi, par to mēs vienmēr runājam starptautiskos nolīgumu slēgšanas gadījumos, kur runa ir par bērnu darbu un tā tālāk. Mēs ņemam vērā šos standartus, tāpat kā arī vidas standartus, vidas aizsardzību. Arī šie ir kritēriji, tāpat arī uh, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, kas vienmēr mums ziņo par to, kur mums ir jāstrādā, un mēs cenšamies viņus iesaistīt, ņemt vērā pilsoņu bažas un vēlmes. Tāpat ir būtiski pieminēt kontrols mehānismu. Viss ir skaisti, kā viss ir ierakstīts vienošanās uz papīra, taču nekad nenotiek kontroli. Un tad bieži mums rodas tāda sajūta, ka līgumi tiek noslēgti, viss labs, labais ir ierakstīts, taču realitātē nekas nenotiek. Uh, vai netiek ievērot šie punkti. Un šeit tad daļā ir nepieciešams sankcijas, lai darbs tiešām būtu nopietns. Tad, tāpēc patiesībā mums vēl daudz darba darāms un ļoti priecājos, ka jūs sniedzat savas idejas. Protams, ņemsim tās vērā, turpināsim darbu un paldies par jūsu prezentācijām. Paldies, Helmut Šalts kungs, nākamais. Paldies, es arī izteikšos vācu valodā. Es arī priecājos, ka esat ieradušies pie mums komitejā. Daudz ko jau kolēģi pieminēja, es arī atbalstu ietvaru noteikumus. Tad, kad mēs runājam par tirzniecības nolīgumiem, mēs runājam ne tikai par preču un pakalpoņu maiņu, bet arī par to, kādā veidā tos piedāvājam, ražojam, kā tas ir saistīts ar cilvēku dzīves apstākļiem, uh, kuri dzīvo šajā globālajā piegādes ķēdē, un es domāju, par to mums ir arī jādomā, ja ņem vērā to, ka standarti, normas, kuras mums pastāv pie mums Eiropas Savienības vienotajā tirgū, par kuriem esam cīnījušies un vienojušies, mums jāplūkojas, ka tas ir saistīts ar noteikumiem un apstākļiem citās eh, valstīs, citos reģionos pasaulē. Tas ir būtiski saistībā ar TTIP, ar CETA, ar eh, Eiropas Savienību un tādām valstīm, kā snāk no Āfrikas kontinenta, kuri tagad uh, ved sarunas par Eiropas Savienību par tirniecības nolīgumiem. Šeit ir konkrētas lietas, Un mums ir jādomā, vai šeit, šajās valstīs mums jāparedz plašākas iespējas uzņēmumiem, jo nevaram noslēgt tikai šādus vi no Eiropas puses nāko, uz Eiropas puses uh, balstītiem nosacījumiem uh, vi, vienošanās vai dodam lielākas iespējas arī šiem uzņēmumiem attīstīties. Paldies! Ja, in meiner Jugend haben wir über diese Probleme nicht diskutiert. Wir waren froh, dass wir produktu par ko. Nu, par to varbūt mēs tik daudz nediskutējām. Mēs drīzāk domājām par to, kur vispār dabūt uh, preces, pārtiks preces. Bet saprotu, ka tagad uh, situācija citā. Mēs runājam arī par produktu izcelsmi. Un te pastāv dažādi standarti, vidas standarti. Te var izvirzīt dažādas likumdošanas priekšlikumus. Uh, Cita lieta, ja runājam par sadalīšanu, izplatīšanu, ja teiksim, um, mēs varētu uh, dažiem ražotājiem uh, piedāvāt vairāk nekā pasaules tirgos ir atvēlēts uh, vietas, vai arī, ka nevēlamies piespied bērnu darbu. Tās ir sarežģītāk, te mēs varam izteikt tādu vēlmi, bet Ar to vien nepietiek, tur nepieciešams kontrolas. Bet, uh, ja tiek kontrolēts un tiek konstatēts pārkāpums, nepieciešamas sankcijas. Citādi uzņēmumi uh, var to neievērot. Un tad, kaut, uh, ja pastāv sankcijas, tad sankcijām jābūt visur, ja citādi uzņēmumi var pārvākties uz tām valstīm, kur sankciju nav. Tad ir ļoti daudzas grūtības. Man pašam ir bērni un uh, viņiem arī ir bērni. Un uh, viņi, mm, protams, iepērkas. Uh, lūk, uh, tāda ir mūsu patērētā mentalitāte. Viņi dodas uz veikaliem un iepērkas. Tad uh, īstenībā ar uh, pašu pirktspēju var regulēt šo situāciju. Teiksim, uh, Nu, teiksim, e, tirgotājs Oto tika apsūdzēts tajā, ka, lūk, viņa uzņēmumā strādā bērni. Nu, nu, tas nav piespiedu darbs, bet nu, tā tāda vienkārši situācija, ka dažas bērni strādā. Pat ja viņi netiek piespiesti, nu, viņam ir jāstrādā tāda ģimenes situācija. Ja mēs to nevēlamies, uh, nu tad jāizvirza citi priekšlikumi, jāpiedāvā alternatīvas. Un tagad Oto teica, mēs uh, tam pieliksim galu. Mm, bet uh, tas jau nenozīmē, ka bērni var nedarīt pilnīgi neko. Bērniem jāiet uz skolu, un tad jāpiedāvā iespēja iet uz skolu. Tā kā tas viss sākas ar vienu, un tam sēko vēl desmit nākamie uzdevumi ar vienu lietu nepietiek. Bet tagad, ja jūs jaunieši sakāt, mums nepatīk situācija un mēs vēlamies mainīt, man šķiet, šādi var labot daudz vairāk nekā ar likumdošanas aktu. Paldies. Un no manis, no priekšsādātāja. Jā, komitejā mēs redzam ļoti skaidrs atbildības lauciņus. Vēlamies sadarboties uh, ar uzņēmējiem, runājot gan par Rīzēvielu konfliktu, gan par citām jomām. Un uh, vislabākais ir uh, kopīgiem spēkiem runāt par uzņēmumu, e, valdību, Eiropas Savienības kopīgo atbildību un kontrolēsim kopīgiem spēkiem arī īstenību. Teiksim, mēs runājam par Bangladešas vienošanos. Un tieši tur 220 uzņēmumu, kas saņem uh, pārtiks preces no, tas ir preces no Bangladešas, ir vienojušas mm, ar uh, Eiropas Savienību par regulārām kontrolēm fabrikās, uh, ka darba devēju uzlabo drošības apstākļus darba vietām, teiksim, ka pastāv arī pietiekama aizsardzība ugunsgrēka gadījumā, un ka tas pieprasa, protams, sadarbību ar varas iestādēm, un no mūsu puses šīs skaidras kontrolas sistēmas. Tagad uh, varbūt mūsu jauniešiem ir iespēja rēģēt. Helēna, lūdzu. Jā, paldies, es atbildēšu vāciski. Šī atgriezniskā saite man ļoti patika. Šķiet, ka mūsu balsis uh, sadzirdēja. Uh, un šķiet, ka labā griba pastāv, bet eh, šķiet, ka dažreiz eh, ideoloģisku iemeslu dēļ eh, rodas tāda distance, ko grūti pārvarēt. Es uzskatu, ka par daudz tiek piespiesti uzņēmumi, tiek par daudz tiem tiek diktēts, un ja runa ir par mūsu, tās augtiem mūsu vērtībām, uh, Jūs pieminējāt izglītību, jūs teicāt, ka šīs vērtības tiek uh, nodotas tālāk, um, mm, jau mm, principā var tās uh, atspoguļot arī likumos. Mm, šķiet, ka iniciatīva ir ļoti laba un parāda, kas jādara, un nu, nevienmēr tas var notikt brīvprātīgi. Uh, Teiksim, šeit kafejnīcā tikai viena no piedāvātajām kafijas šķirnēm ir Fairtrade kafija. Es nezinu, vai visi parlamentārieši to apzinās. Un es tiešām nezinu arī, cik daudzi no visiem parlamentāriešiem tieši šo Fairtrade kafiju dzer. Līdz ar to es ceru, ka mūsu idejas paliks ar jums šeit. Jūs domāsiet par to, ka jaunieši vēlas arī likuma projektos uh, nostiprināt šīs vērtības, lai patērētājiem Eiropas Savienībā būtu izvēles iespēja. Un lai patērētājs varētu teikt, es nepirkšu šo preci, ja es skaidri nezinu, ka tas ir Fairtrade izcelsmes produkts. Lūk, es ceru, ka tas tā kādu dienu arī būs. Paldies, prīt! Paldies, atnāc, es droši vien nevaru igauņu valodā šodien izteikties, tā kā turpināšu angliski. Paldies par atgrieznisko saiti. Tas bija ļoti aizkustinoši dzirdēt no jums uzslavas vārdus un piekrišanu. Un es vēlos uh, teikt Vinklera kungam, jo viņš tam mums vizavī sēž pretī un arī runāja pretī nedaudz, tā kā, mm, nu, var jau interpretēt dažādi, bet nu nekas. Vārdu sakot, man ļoti, man ļoti patika tas, ko jūs teicāt par uh, Eiropas Savienības diplomātisko varu, soft power. Un uh, bieži sarunās daudz kas atkarīgs no formulējumiem, ko izmantojam dokumentos. Vai arī diskusijas. Nu, nu, lūk, um, tāpēc es saprotu, ka tādas piespiedu regulas var likties tādas nepatīkamas. Līdz ar to varbūt nerunāsim par uzņēmumu piespiešanu, bet runāsim par uzņēmumu veicināšanu. Un es piekrītu, uzņēmumi ir jāaudzina, bet es neticu tam, ka uzņēmumi vispār neapzinās eh, to, ko eh, tie nodara pasaulē ar savām darbībām. Bet es gan gribu ticēt, ka uzņēmumi vēlas būt ilgtspējīgi. Varbūt tā, eh, tas ir tas jaunības maksimālisms, bet, protams, viņi arī vēlas peļņu. Bet kādā veidā gūt peļņu, tas ir atkarīgs no pieejas. Un, īstenībā es gribētu ticēt, ka viņi vēlas būt labāki, ilgspējīgāki, un, un ar to būtu labi tos veicināt. Un, teiksim, rīcības kodeks, protams, ir laba lieta, bet arī tirgus regulēšana tādā veidā, ka kompānijām, kas ir ilgspējīgākas, ir labāks izredzes, labāks izredzes gūt peļņu, ka tiem ir labāki apstākļi, labākie, labākā izējas situācijā, lai mainītu pasaules labo pusi. Par izglītību, jā, es piekrītu, tā ir ļoti vajadzīga lieta. Jauniešiem, teiksim, dažas lietas ir jāsaprot attiecībā uz pirktspēju un kā to regulēt, lai mainītu situāciju pasaulē. Bet es daudz ko neesmu dzirdējis par to, ko viņi tad dara, lai to nodrošinātu. Es domāju, ka varbūt mēs trīs kopā varam darīt vairāk, lai sasniegtu kolēģis un. Um, izglītotu viņus par to, kā iepirkties ilgspējīgāk un tā, lai palīdzētu pasaulē. Paldies! Jā, godīgas tirsniecības, ja fairtrade produkti ir kaut kas, ko mēs labi pazīstam šeit parlamentā un mēģinam palielināt šo produktu patēriņu, uzlabot saiknes starp ražotāju un patērētāju dažādās valstīs. Un fair trade ir kaut kas, kas ir tiešām labi zināms šai komitē, runājot gan par virzīšanu uz priekšu, veicināšanu, reklamēšanu, arī uzņēmumu atbildību. Tā kā tas viss saskan kopā, tas, ko jūs teicāt, un darbi parlamentā. Lūdzu, palieciet ar mums kontaktā. Un uh, spiediet mūs, spiediet mums pareizajā virzienā, bakstiet mūs, tas ir ļoti labi, tas mums patīk. Nākamais temats ir tiesniecība visiem. Eiropas komisija publiskoja eh, jaunu stratēģiju 2015. gada eh, septembrī par šo tēmu. Mēs mēģinām pielāgot tirzniecības limitus, tirzniecības eh, barjeras no vecām modeļiem, kas balstās uz Deivida Rikārdo vērtībām, uz jaunāko modeli, kas um, vairāk balstās uz šī gadsimta vērtībām. Un, un šeit mūs interesē, ko teiks mūsu jaunieši. Ko viņi mums ieteiks e Eiropas parlamenta Intas komitejai. Jent Viljams būs pirmā. Lūdzu. Dargi Eiropas parlamenta deputāti, Eiropas Savienība ir efektīva sistēma, lai reģistrētu geogrāfiskās norādes tirgu. Vēlos papildināt šo nodeļu, veidojot geogrāfiskās norādes Āfrikas klusā okeāna un Karību valstu, Karību reģionu valstīm. Mums jāsadarbojas ar um, AKK valstīm, lai um, attīstītu kopīgās geogrāfiskās norādes, lai uh, to preču kvalitāte tiktu atzīta, lai uh, tirsniecība būtu godīga visiem. Geogrāfiskās norādes, kā daudz zina, ir uh, toponīmi, lai uh, pārliecinātos par preces kvalitāti. Teiksim, Rokfords, siers un pārmā šķiņķis. Un um, arī tas attiecas uz alkoholiem, tādiem kā šampanietis, tekila un tā tālāk. Runa nav tikai par labāku biznesa vidi. Uh, Um, bet arī par to, lai informētu un piesaistītu klientus, patērētājus. Eiropas Savienības jaunā stratēģija uzsver, ka mēs atbalstām innovatīvus, augstas kvalitātes produktus, pasargājot geogrāfiskās norādes. Šāda sistēma var palīdzēt AKK ražotājiem kur eh, daudz iedzīvotāju pārtiek no ģimenes fermas darbiem. Un tas eh, var radīt jaunas biznesa iespējas, uzlabot ražotāju ien ienākumus un eh, palīdzēt pārvaldīt ilgtspējīgāk dabas resursus. Pat esmu no uh, Trindads Tobago un um, arī Lielbritānijā mm, esmu dzīvojusi līdz ar to zinu, uh, kā palīdz geogrāfiskās noraudas nodrošināt godīgu tirdzniecību. Un šie produkti bieži ir vienkārši lieliski. Būtu nepieciešams vairāk līgumu ar Eiropas Savienību šādām valstīm, lai pārliecinātos lauku reģionu uh, lauku reģionu attīstība notiek dinamiski, un īpaši tādām valstīm, kur šādu nolīgumu vēl nav, teiksim, Jamaikas Blue Mountain kafija, tad eh, Gvinējas kafija, Dominikāna Republikas kafija, uh, pipari no, mm, no Marušas un Trindādas un Tobago uh, eh, piparšķirnes. Arī mm, tiem būtu vērts piešķirt šādas geogrāfiskās, eh, jeb izcelsmes norādes. Tas liecinātu par to, ka vēlamies godīgākus tirniecības apstākļus eh, visiem mūsu partneriem. Paldies un Helēna. Paldies priekšsēdētājiem. Mana eh, nākamā cerams stimulējošā ideja skar tirsniecību visiem. Mēs runājam par tirsniecības bārieru likvidēšanu pārasti. Bet um, Es vēlos sociālos izņēmumus šai sistēmai un uh, vēlos paredzēt uh, tirzniecības barjeras Eiropas Savienībai un uh, dažām trešām valstīm, lai to pārtiks industrija varētu attīstīties atbildīgāk. Eiropas Savienība tagad rēģē uz ekonomisko realitāti, kura nepieciešama efektivitāte, caurskatāmība un vērtības, no kuram labumu gūs pēc iespējas vairāk cilvēku. Tam nepieciešamas arī investīcijas. Agrāk mēs runājām par to, kā varam atļauties koncepciju tirzniecību visiem, bet runājot par attīstības valstīm, tām jāparedz cits uh, status. Dažreiz mēs runājam, runājot par tirzniecību visiem, uzskatām, ka standartiem jābūt vienādiem visiem, un visiem būt, jābūt uh, par uh, labumu ieguvējiem. Un, um, tas nav pareizi, jo daži ražotāji tā rezultātā atsakās no ražošanas un importē produktus, jo uh, standarti dažreiz pārāk augsti un uh, šādi ražotnes uh, dažās valstīs vienkārši neattīstās. Šī tirgus nozare sāk nikuļot. Un, līdz ar to jādomā arī par attīstības valstu situāciju, runājot par tirzniecību visiem un par uh, Uh, ļoti konkrētiem standartiem. Nu, daži ir uh, tie, kas uh, ir ieguvēji globalizācijas procesā, un citi ir zaudētāji. Nevajadzētu aizmirst par viņiem. Dažreiz viņiem ir nepieciešams kaut kas cits, un ļoti iespējams, ka šobrīd tas ir protekcionisms. Paldies! Pirms dot vārdu kolēģim uh, vēlos sveikt uh, grupu no Lēsaksijas, mana vēlēšana apgabala, apmeklētāji mūsu interkomitejā. Laipni lūgti! Runājot par geogrāfiskajām izcelsmes norādēm. Jā. Te runa ir par vietējās ražošanas, vietējās produkcijas aizsardzību. Un uh, koncepcija Eiropas Savienībā uh, tikusi pārņemta uh, teiksim, Āfrikas valstīs un arī Vietnamā ir eh, ieviestas eh, izcelsmes norādes un Vietnama eh, savus, savas preces tagad arī sargā, pasargā. Un tas ir ļoti labi. Vinklērkungs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es vēlējos apsveikt šo priekšlikumu par izcelsmes norādēm, nu, var jau apsveikt, bet uh, uh grūti ir to īstenot. Esmu Rumānijas, Austrum Eiropas valsts, uh, ir Eiropas Savienībā, starp citu, varbūt esat dzirdējuši, nu jau, nu jau gandrīz desmit gadus, un um, tikai viena izcelsmes norāde pagaidām ir atzīta mūsu valstīm, kas, protams, ļoti svarīga. Un um, arī šeit izglītība ir milzīga loma, kā jau par ko jau jūs runājat un par ko es pats jau runāju. Uh, mums jāsadarbojas, lai attīstītu geogrāfisko izcelsmes norāžu sistēmu, lai izskaidrotu, kāpēc tas ir labi, uh, kā tas uh, aizstāv uh, mūsu sistēmu. Uh, bieži mums par to ir jāstrīdas, jo ne visi to izmanto, teiksim, ASV, lūk, Viņam ir zīmola sistēma, ko, kas viņam ļoti patīk, bet viņam ļoti nepatīk uh, izcelsmes norādes. Viņi saka, ka šampāniet var uh, ražot ne tikai šampaņas reģionā, bet arī citur pasaulē pēc receptes, un tas ir konflikts. Un, kā mēs cenšamies kaut kā ar viņiem sadzīvot un diskutēt. Un, jūs zināt, ka kā šī paudze, šīs paudzes pārstāvi, ka visi pasaulē turas uz tīkliem. Uh, Un uh, tirsniecība tāpat, un lūk, ir uh, dažādas, sār, dažādas sārunas šī, šī tīkla ietvaros, un iespējams uh, mm, šis punkts ir tāds vektors, uh, kurā palīdzību uh, varam piesaistīt uh, daudz valstu uzmanību, arī AKK valstu uzmanību. Un uh, mm, es teikšu, ka jūs tomēr, kolēģi, varējāt izteikties. Uh, jūsu dzimtajā valodā, jo mums ir 24 oficiālās valodas un tulkojums tiek nodrošināts visām. Paldies par um, otro ideju. Ne tikai atteikties no tirsniecības barjerām, bet dažas arī veidot tirsniecības barjeras, lai veicinātu vietējo attīstību. Varam to atbalstīt. Jo tieši tirzniecības attiecībās mēs skatāmies uz to, kādas valstis ir vairāk vai mazāk attīstītas. Uh, Un uh, diskusijās ar Āfrikas valstīm, protams, uh, situācija apstākļi ir atšķirīgi. Uh, pastāv šī asimetrija, un katru reizi mēs izskatām visus apstākļus, un daži sektori ir jāaizstāv. Jo ekonomiskā attīstība ir um, atšķirīga, un te mēs nevaram uh, izmantot universālo risinājumu, un ka šī asimetrija ir saprotama, tā ir jāpaliek, un eh, tā ir jāpieņem. Un mums jāskatās arī uz tādu tirzniecību, kas norit no dienvidiem uz dienvidiem, tā virzienā, teikt, starp eh, attīstības valstīm. Arī šeit eh, attīstība ir jāveicina citādi. Uh, Nu, tiešām š, mēs tirgojam tikai ar izēvielām, bet tas nav pareizi. Izēvielu pārstrādāšana arī jānotiek turpat uz vietas. Helmut Šolts. Es uh, paturpināšu tavu domu, Bernd, uh, likvidēt barjeras un veidot barjeras. Te lūk ir centrālais jautājums šajā diskusijā ja mēs runājam par nākotnes perspektīvām kā mēs ražosim turpmāk, kā mēs apmainīsimies ar precēm. Jūs esat dzirdējuši par eh, Parīzes eh, klimata vienošanos, daudz to ir parakstējuši. Eh, tā tad vēlamies tirzniecību visiem arī šajā ziņā. Bet tagad jautājums ir, vai mums viss ir jātransportē pāri visai pasaulē. Varbūt mēs varam izmantot labāk aprites ekonomiku un reģionālo pieju un um, padomāt vienkārši, kur atrodamas šīs preces, kā notiek tirdzniecība, mm, kā attīstās lauksamniecība un uh, pārtikas preču ražošana. Mm, Tā vairāk jārunā par patērētāju aizsardzību, bet tiešām vajadzīgi uh, ģenetiski uh, modificēti produkti, vai šī globālo pārtikas tehnoloģiju manipulēšana, es eh, nezinu. Tas saistīts arī ar mūsu daudzpusējo tirzniecības sistēmu. Iespējams, tieši daudzpusējās sistēmas ietveros jāvienojas par jauniem standartiem. Paldies, Bihnera kungs. Paldies, es vēlos pateikties jums, Rābas kundze, par to, kā runājāt par tirzniecības barjeram. Tas uh, mani personīgi ļoti uh, aizkustina, runājot uh, īpaši par uh, vienošanām, kas pastāv dažādām valstīm. Uh, Nu, īstenībā pašizmaksas preču saražošanai parasti nav tik milzīgas. Un, uh, tagad mums, teiksim, ir šī brīvā tirzniecība, un tirgi tiek atvērti uzņēmumiem, kam saražots vairāk un uh, kam ir labāka izplatīšanas sistēma. Un, lūk, šiem uzņēmumiem tā kā būtu uh, Uh, visas iespējas, bet uh, tā citiem uzņēmumiem attīstības valstīs vispār izreidžināta. Kā paldies, pa, ka jūs par to runājāt. Stabatī. Stabatī, kungs. Es vēlētos atgādināt par to, ka uh, visas uh, attīstītās industriālās valstis parasti arī ļoti aizsargās savu uh, lauksaimniecību. Labi dass eh, mir meine Gesprächspartner. Eh, tad, kad es esmu apspriedies eh, par šādiem jautājumiem, tad bieži vien man šie sarunu partneri saka, ka viņiem ļoti palīdzētu tas, ja viņiem būtu pieejams Eiropas Savienības tirgus. Un tāpat viņiem arī ļoti palīdzētu, ja Eiropieši savus pārpalikumus nenogādātu pie viņiem, jo tas viņiem pasliktina konkurenci un neļauj attīstīties. Mums vajadzētu varbūt paskatīties uz šiem aspektiem un tāpat arī pateikt pāris vārdu par protekcionismu un brīvo tirzniecību. E, ir pētījumi par stratēģijām, kas ir vērstas uz eksportu, un pieredze ir parādījusi, ka e, šādas pēc industrializācijas stratēģijas parasti izgāžas. Uh, Tieši par to arī tika runāts. Tātad mums ir vajadzīgas zināmas barjeras, lai mēs varētu aizsargāt mūsu nacionālo rūpniecību lauk, vai lauksaimniecību. Taču, ja šādas barjeras tiek uzceltas, nevar cerēt, ka tie, kas dzīvo aiz šīs barjeras, varēs dzīvot konkurētspējīgi. Tas nozīmē, ka dažu attīstība tiek apturēta. Tāpat ir jādomā par to, ka daži produkti tiek, tiek pārstrādāti tālāk. Un uh, galu galā Līdz ar to šie pārstrādātāji zaudēs savu starptautisko konkurenci. To visu, konkurētspēju, to visu var ļoti labi pierādīt. Pirms mēs eh, sāksim tagad ieviest tirsniecības barjeras konkrētiem produktiem, mums vajadzētu tomēr eh, vairāk par to padomāt. Esmu no Tīvingens, no pazīstamas universitātes pilsētas, un tur ekonomists Frīdīgs Lists uzskata, ka muitas aizsardzības instrumenti ir pārējais instrumenti. Priekšādētātāja kungs, mana pieredze ar šādiem pārējošiem aizsardzības pasākumiem ir tāda, ka tie kļūst par pastāvīgiem pasākumiem. Ja patiešām šāds risks pastāv. Fjānera kungs. Paldies. Politika ir interesanta māksla. Jāmēģina tikt galā ar konfliktējošām interesēm, un jāmēģina panākt neiespējamais. Domājot par tirzniecības politiku, jo īpaši tirzniecības politiku attīstības valstīs, tas ir acīm redzami. Mēs eh, tikko dzirdējām ļoti interesantu uzstāšanos, kur eh, tika pateikts, ka šādām attīstības valstīm ir jādod iespēja ražot eh, produktus galvenokārt pašiem sev, taču uh, no tā izriet eh, izaicinājums. Ja, ja tiek ieviesti tarifi un tie tiek paaugstināti, tad tas tiek darīts, lai paaugstinātu iekšējo cenu, tā lai lauksaimnieki varētu pārtikt no uh, sava darba. Man parasti rodas problēmas. Tad, kad mēs Eiropas parlamentā to sākam darīt, tad, tad kad mēs mēģinam pacelt cenu lauksāniecības produktiem Eiropā, tad pārtikas cenas patērētājiem šeit Eiropas Savienībā pieaug, un tā, protams, ir problēma, jo īpaši tiem, kas ir nabadzīgāki. Daži saka, ka pārtikas tarifi ir uzbrukums nabadzīgajiem. Kolēģi mēģina līdz ar to nodrošināt, lai šie tarifi būtu uz zemi pārtikai tā, lai arī nabadzīgie varētu nopirkt sev pārtiku. Bet eh, tad, kad nabadzīgas valstis paaugstina tarifus savai pārtikai, tad tas ir vēl ļaunāk, jo viņu iedzīvotāji iespējams ir vēl nabadzīgāki. Tieši tāpēc, mēģinot palīdzēt eh, daļai no iedzīvotājiem, piemēram, lauksaimniekiem, visvairāk tiek skarti visnabadzīgākie, kas cieši visvairāk no augstākajām pārtikas cenām un eh, līdz ar to tas ir ļoti liels izaicinājums. Viens, ko mēs varētu darīt, mēs varētu teikt, ka lai, lai mēs varētu veidot tādus tarifus, kas palīdz nabadzīgām valstīm. Taču, kā jau priekšsēdētājs norādīja, ka divas trešdaļas no tarifiem, ko pašlaik maksā nabadzīgas valstis, tiek maksātas citām nabadzīgām valstīm. Jentila, liels paldies par šo informāciju. Šodien Ierodoties, es eh, īsti nezināju, cik daudz Eiropas parlamenta deputātu apzinās, eh, kādas saistības eh, mm, Eiropas Savienība ir uzņēmusies saskaņā ar 145. punktu tirzniecības nolīgumā, un arī vai uh, ir zināms par CEDEK nolīguma 16. pāntu. Lai šie nolīgumi darbotos, mums vajadzētu Eh, ļoti apzināti rīkoties. Tieši tāpēc es eh, runāju par šiem jautājumiem šajā sanāksmē. Tāpat man prātā iešāvās kāda doma. Eh, tad, kad es mācījos Eiropas koledžā, es rakstīju um, esēju. Es uh, gribēju izmantot Voltera Rodnija darbu uh, Uh, attiecībā uz to, kā Eiropa ir ietekmējusi Āfriku. Un es uh, gribēju teikt, ka mēs nedrīkstētu atkārtot vēsturi. Mēs nedrīkstam atkārtot Voltera Rodnija teikto. Mums ir jābūt citādai paudzei. Paldies tagad, Elena. Paldies. Mani iepriecina tas, ka visi ļoti veiksmīgi uztvēra priekšlikumu attiecībā uz tirdzniecības barjerām un tirdzniecība visiem stratēģiju. Uzskatu, ka tas ir ļoti liels izaicinājums. Šeit ir runa ne tikai par divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem. Vajadzētu domāt arī par daudzpusējiem tirdzniecības nolīgumiem. Tāpat šīs atšķirības starp importas subsidētām sistēmām un uh, brīvo tirzniecību vai arī brīvo tomēr zināmā veidā ierobežoto tirzniecību, nabadzīgajām valstīm vajadzētu dot iespēju saglabāt savu rūpniecību. Tas, protams, ir sarežģīti. Es uzskatu, ka mans priekšlikums tirdzniecība visiem nenozīmē tirdzniecība ar tādiem pašiem noteikumiem. Te ir runa par visu iesaistīto tirdzniecību, te nav runa tikai par ražotājiem. Vajadzētu nodrošināt, lai visi no tā gūtu labumu. Uzskatu, ka tieši tas būtu lielākais trade for all labums. Kā jūs redzat, deputātiem bieži vien vienlaicīgi ir jāatrodas divās vietās, tātad jāapmeklē vismaz divas sanāksmes. Tieši tāpēc es pārņēmu sēdes vadību no Bernta Langes, un es gribētu tagad uzsākt trešo šīs dienas tēmatu, tas ir TTIP. Nav vajadzīgi nekādi ievadvārdi, šis temats visiem ir ļoti labi pazīstams, tas ir tāds uh, ļoti gaismīgi apspriests temats. Došu vārdu prītam. Paldies! Šodien mana otrā ideja ir nodrošināt lielāku caurzmību un pilsoņu iesaisti tirzniecības sarunās. Uzskatu, ka jums vajadzētu publiskot uh, TDIP konsolidēto tekstu, tātad šo redakciju, par kuru ir vienojušās abas puses. Un pēc tam, pēc katras sarunu kārtas, vajadzētu šo tekstu atkal publiskot. Tāpat arī vajadzētu ieviest sešu mēnešu publiskās pārskatīšanas periodu pēc tam, kad šis nolīgums ir pabeigts. Un tad Eiropiešiem varētu būt iespēja uh, paust savu nostāju. Pēc tam varētu uh, noturēt sarunas, un tikai tad būtu balsojums par vai pret. Pēdējos gados es esmu mēģinājis iedzināties veselības aspektos TTIP nolīgumā, bet man vajadzēja paļauties tikai uz daļēju informāciju un informācijas noplūdēm. Šāds informācijas trūkums rada vēl lielāku neusticēšanos nolīgumam. Daudzpusējiem nolīgumiem tādā, tādiem kā TTIP ir ļoti liela ietekme uz Eiropas sabiedrību. Un to nevajadzētu noliegt, jo īpaši tāpēc, ka ASV ir ļoti daudz iesaistīto, kas apspriež šo nolīgumu. Ieviešot šādu fiksētu pārskatīšanas termiņu, jūs pārliecināsiet sabiedrību, ka tai būs iespēja paust savu nostāju. Pašlaik eh, šīs 1600 lapuses eh, tiks nodotas balsojumam pēc diviem mēnešiem. Un šāds pātrināts process eh, tikai um, norāda uz to, ka šādus noliegumus slēdz nevis cilvēku labā, bet gan, lai cilvēkiem kaitētu. Tā kā mūs uztrauc uh, šis ilūzijas sabrukums par Eiropas Savienību, es uh, gribētu, lai jūs iesaistītu sabiedrību šādās sarunās, pat ja tas nozīmētu, ka process aizņems vairāk laika. Tas uh, nozīmē, ka, ja Eh, mēs neieguldīsim vairāk laikā. Iespējams, šādi nolīgumi vispār netiks noslēgti. Paldies! Es gribēju tikai nodrošināt, ka visi apzinās, ka visiem ir ierobežots laiks. Eh, paldies, ka neizteicāties ilgāk par divām minūtēm. Tagad Helēnē vārds. Es gribētu ieteikt, lai Eiropas parlaments rekomendētu komisijai, ka uh, ir jāiekļauj pants, kas ļautu jauniešiem kontrolēt eh, nolīgumus un kas iesaistītu jauniešus konsultāciju komitejā. No visiem noslēgtajiem tirsniecības nolīgumiem Karību tirsniecības nolīgums ir vienīgais nolīgums, kas ietver uh, gan jauniešus, gan arī sievietes un bērnus uh, konsultāciju periodā, un tas nozīmē, ka priekšrocības ir daudz lielākas. Tas varētu attiekties gan uz TTIP, gan arī uz visiem pārējiem tirdzniecības nolīkumiem, lai nodrošinātu, ka tirdzniecība nāk par labu visiem. Tad, kad es uh, darbojos uh, kā novērotāja Eiropas eh, ekonomiskajā un sociālajā komitejā, kuras pārstāvēja Āfrikas un Karību jauno profesionāļu tīklu, Mēs ļoti aktīvi darbojāmies konsultantu komitejā, mums bija tiesības izteikties, un tagad mēs eh, esam pieteikušies arī uz pilntiesīgu dalību. Jauniešiem ir jādod iespēja izvērtēt, kādas pozitīvas vai negatīvas sekas varētu būt Eiropas Savienības tirdzniecības nolīkumiem. Tas eh, ne tikai nodrošinātu to, ka jaunieši labāk saprastu tirdzniecības nolīgumus, bet tas ļautu arī jauniešiem panākt, ka tirdzniecība veicina ilgspējīgu attīstību, nodrošina labas darba vietas, aizsargā cilvēkus un planētu. Esmu pētniece un es zinu, ka jaunieši eh, ļoti reti eh, parādās šādos starptautiskos nolīgumos. Protams, ka um, mēs vēlamies, lai šis TTIP būtu uh, uh, visiem izdevīgs, tieši tāpēc jauniešus nevajadzētu atstāt malā. Tā kā es piedalījos uzklausīšanā par TTIP, es redzēju, ka 95% no jauniešiem šajā konferenču zālē norādīja, ka viņi neakceptētu TTIP tā pašreizējā formā. Eiropas Savienībā vajadzētu iesaistīt jauniešus konsultantu komitejās, lai tie varētu kontrolēt šādus nolīkumus un lai varētu nodrošināt, ka tirzniecība nāk par labu visiem. Liels paldies! Tagad kolēģi, Marijā Rena. Liels, eh, liels paldies pavisam īsi par šiem priekšlikumiem. Uzskatu, ka tirzniecības nolīkumi nav tikai tirzniecības nolīkumi, tie ir plašāki nolīkumi, kas um, ietekmē ikdienas dzīvi. Tieši tāpēc ir vajadzīgas plašākas konsultācijas. Nepietiek tikai, ka tiek pausts jūsu viedoklis. Uzskatu, ka parlaments jau ļoti daudz ko ir panācis no komisijas attiecībā uz caurzemību. Uh, mēs vēl neesam nonākuši vajadzīgajā caurzemības līmenī. Protams, tas tiek pieprasīts gan no komisijas, gan arī no dalību valstīm. Tieši dalību valstīs piešķir mandātu komisijai, un tieši tāpēc būtu ļoti svarīgi, lai visi varas līmeņi, gan dalību valstīs, dalību valstu parlamentos, Eiropas parlamentā un arī komisijā būtu vairāk iespēju E, ietekmēt e, šos procesus. Tas nāktu par labu arī pilsoniskajai sabiedrībai. Otrais, ko es gribēju teikt par privās tirdzniecības nolīgumiem, e, ietekmes izvērtējumiem ir jābūt daudz mētiecīgākiem. Kā šis nolīgums ietekmēs nodarbinātību, dzīmumus, sievietes? Un, nu, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Āfriku lauksaimniecības jomā, kur sievietes mm, pārstāv gandrīz 80% no lauksaimniecībā nodarbinātajiem, un kur šāds ietekmes izvērtējums nav veikts, tad, manuprāt, tas ir patiešām problemātiski. Pašlaik brīvās tirsniecības nolīgumi rāda uh, sliktu ietekmi gan uz vīdi, gan uz uh, sociālajām tiesībām, un tieši tāpēc par to ir jārunā. Uh, Mēs jau neesam pret tirzniecību, bet mēs vēlamies ilgtspējīgu tirzniecību gan vides, gan sociālajā ziņā. Lielas paldies! Jā, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik uh, wil ons... Paldies, priekšsādātāji. Es eh, vēlētos vispirms pateikties visiem par uh, uzstāšanos. Uh, izteikšos nīderlandiešu valodā, varbūt jūs varat izmantot austiņas. Lielas paldies par jūsu uzstāšanos. Uzskatu, ka patiešām labi, ka ir šāda iespēja apmainīties ar viedokļiem. Šī nav pirmā reize, un es ceru, ka mums būs iespēja tikties arī citreiz. Protams, ir ļoti būtiski tikties ar pilsoņiem, bet tieši jums arī vajadzētu mūs turpināt informēt. Vēlētos mazliet paturpināt pirmās runātājas teikto. Runājot par šādiem tirzniecības nolīkumiem, ir ārkārtīgi svarīgi, lai pilsoņi tajos tiktu iesaistīti. Galu galā šie nolīkumi ir ļoti plaši. Te nav runa tikai par tirzniecības eh, veicināšanu. Tāpēc ir svarīgi, lai, pie, lai šie pilsoņi piedalītos sarunās. Vispirms ir jārunā par to, kādā veidā notiek sarunas, pirms eh, tās vispār tiek uzsāktas, eh, kas, kāds ir šis process. Attiecībā uz CETA esam pieredzējuši, ka šis nolīgums netika apspriests caurzemā veidā, un lūk, kāds bija rezultāts. Ir eh, apmēram 450 asociācijas no Kanādas, no, no Eiropas Savienības, kas aicina balsot pret CETA. No tā mēs eh, būtu varējuši izvairīties, ja sarunu mandāts eh, iekļautu to, ko tiešām vēlas sabiedrība. Lielas paldies tagad Buhner kungs. Paldies! Es eh, arī vēlētos runāt par caurdzamību. Tas ir pats ļaunākais attiecībā uz šiem tirzniecības nolīkumiem. Tas neatiecas tikai uz TTIP, tas attiecas arī uz TISA. Šeit ļoti svarīgi punkti vispār nav zināmi. Tātad šie punkti, kurus mēs varam izmainīt tieši mēs šeit Eiropā. Uzskatu, ka ar šiem nolīkumiem mēs pilnībā izmainam mūsu ikdienas dzīvi. Kāda tad ir jēga demokrātijai, ja pilsoņi netiek iesaistīti šādos lēmumos? Uzskatu, ka šeit parādās tādi visnotaļ pamatoti jautājumi. Uzskatu, ka šī lielā vilšanās attiecībā uz Eiropas Savienību, kas pašlaik ir vērojama visur Eiropā, ir ļoti cieši ar to saistīta. Es atceros, ka pavisam nesen Vācijā uh, ielās izgāja 320 tūkstoši cilvēku protestēt pret uh, mm, TTIP un CETA. Komisijas atbildīgie cilvēki to pilnībā ignorēja. Līdz ar to šī, uh, šis izmisums, šī vilšanās pieauga vēl vairāk, un uh, cilvēki taču vēlas uzlabot savu nākotni. Paldies! Tagad starp attīkums. Jā, patiešām caurdzamība ir centrāls temats. Tāpat arī ir interesanti redzēt, ka līdz šim eh, neviens eh, no tirdzniecības nolīkumiem netika uh, apspriest tik caurdzami kā TTIP. Internetā ir pieejams gandrīz viss, bet, diemžēl, tas tika darīts ļoti vēlu. Es iestājos par to, lai visi dokumenti tiktu publiskoti. Pašlaik ir iespēja tikai iet atsevišķā telpā, slepus kaut ko palasīt. Uzskatu, ka tas ir tā mm, galīgi nesaprotami. Pārējā pasaule arī īsti nesaprot, kas tur ir slepā, slepens. Šeit viss bija acīm redzams, visi būtu varējuši zināt, kas tur ir iekļauts. Tieši tāpēc referenti iesaka pilnīgu caurskatāmību. Uh, Arēns kundze runāja par um, saku izvērtējumu. Tātad, ja runa par TTIP, tad daži uzskata, ka te tiks iegūtas darba vietas, citi savukārt uzskata, ka darba vietas pazudīs. Tas viss ir tikai uz papīra. Mēs neredzam, ka, kā tas viss notiks realitātē. Uh, Vienīgais, eh, kolēģi, ko mēs zinām, ir tas, ka starpnautiskā tirsniecība atver robežas un konkurence kļūst intensīvāka. Un tad, kad konkurence kļūst intensīvāka, tad, protams, ir arī zaudējumi. Tad, kad kādā valsts m, mm, atver savas robežas, tad tai ir jākonkurē ar visu pārējo pasauli. Tas nenozīmē, ka šeit būs tikai ieguvēji, iespējams būs arī zaudētāji. Tātad kapitāla veidošana, nodokļu politika, dažādas citas politikas nozares, visas tiks ietekmētas. Uh, the... Paldies, un tagad pēdējais runātājs Helmuts Šalts. Ja, danke. Uh, ich... Paldies. Vēlos turpināt par šo ideju, ka mums jādomā, kādu lomu mēs spēlējam visā makroekonomiskajā situācijā, kādā atrodas Eiropas Savienība, un Eiropas Savienība atrodas sliktā situācijā, un šeit ir jārunā arī par caurskatāmību. Kādēļ, piemēram, tieši jauniešiem, un tieši ir labi, ka jūs uzdodat šos jautājumus, tātad kādēļ dalībvalsts valdības nevēlas uh, nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz saviem mandātiem. To esam piedzīvojuši ar TTIP eh, un citiem gadījumiem, bet, piemēram, tagad ir divpusējais nolīgums, tiek runāts par Eiropas Sanību un Merkusūru valstīm. Šis nolīgums jau ir 20 gadu vecs un uh, vairs vispār neatbilst uh, pašreizējām modernajā pasaulē, taču patiesībā šis mandāts nav atvērts, nav caurskatāms, un mēs nezinām, kādai mēs vēlamies šādu nolīgumu. Tas nozīmē, ka mēs nosakām ļoti dažādus izējas apstākļus nākotnē, un tas nozīmē simtprocentīgi to, ka nākotnē uh, atkal nevarēsim ievērot cilvēku cerības, vēlmes, eh, kritiku, kuri no šādiem nolīgumiem gaida pievienoto vērtību. Šeit atkārtot ir jāpiemina caurskatāmības nepieciešamība, un jā, mums ir nepieciešami atklāti sarunu mandāti par visiem tekošajiem nolīgumiem, lai ir skaidrs, par ko ir runa. Paldies, prīt lūdzu! Paldies! Tas bija lieliski dzirdēt jūsu viedoklis par šo aspektu. Tāpat arī dzirdēju to, ka attiecībā uz tirsniecības nolīgumu TTIP ir uh, ļoti labs, ja palūkojas no Eiropas Sanības puses. Nu, es neesmu palaidis garām to, ka komisija ir paveikusi palielinājis caurskatāmības attiecībā TTIP, taču ar to nepietiek. Tas ir tas, ko vēlos pateikt. Uh, Nu, varam teikt, ka šis ir viens, uh, vienas no caurskatāmākajām tirdzniecības sarunām šobrīd, taču, ja mēs runājam par šo nekustamo īpašumu gadījumu, kur tiešām runā ar sabiedrību un rīkojas daudz plašāk, šeit nerunāju par to, ka vienmēr sabiedrība tik ļoti jāiesaista, bet gan par to, ka tad, kad notiek sarunas ar komisiju, tad ir vesela saruna raudi pirms kaut kas tiek publicēts. Un neviens īsti nezina, par ko kas vienojās. Jā, protams, ka tā nav problēma saistībā ar Eiropas komisiju. Šeit ir jāpiemina arī ASV. Taču ir ārkārtīgi būtiski komisija un Eiropas Savienībai tas aspekts, ka mēs zaudējam naudu gadiem ilgi vedot sarunas un beigās sabiedrība tam nemaz neusticās un neatbalsta. Uh, Mums ir jābūt uh, godīgiem pret sevi un saviem tirzniecības partneriem un jāsaka, ja gribam šādu tirzniecības nolīgumu, tad labāk, lai tas ir caurskatāms, jo citādi vienkārši tas nedarbojas. Tāpat arī vēlos piekrist uh, Arenas uh, kundze teiktiem, ka tirzniecības nolīgumiem jālūkojas ne tikai uz tirzniecības aspektiem, bet arī saistībā ar darba kvalitāti, veselību, vīdi, ko cenšamies darīt jau ilgu laiku, taču to ir grūti izdarīt, ja ir pieejama informācija tikai daļēji. Paldies! Gentil lūdzu! Paldies par uh, jūsu paustiem viedokļiem. Gribu jums īsi pastāstīt par Āfrikas un Klusā okeāna valstu jauno profesionāļu tīklu. Pirms diviem gadiem, kad ierados Briselē, pēc uh, savas stažēšanās laika pabeigšana trad tirzniecības ģenerāldirektorātā, es sapratu, ka Eiropas Savienības līmenī var izdarīt daudz vairāk, lai veicinātu daudzveidību, iekļaušanu, un tādēļ es izveidoju savu tīklu, lai apvienot kopā dažādus jauniešus no dažādām izcelsmēm, lai mēs varētu apmainīties ar viedokļiem un radīt tādas idejas, kuras šodien varētu ņemt vērā. Piemēram, mēs bijām vienīgais jauniešu tīkls kas eh, saveda kopā dažādus jauniešus, nodrošinājām iekļaušanu un bijām arī būtiskas iesaistītās puses veidojot politiku. Tas ir darbs, ko mēs veicam, esam gatavi aktīvi darboties, un es domāju, ka mēs visi trīs šodien esam piemēri tam, kas ir Eiropas Savienības jaunatne. Daudz jaunieši vēlas piedalīties šajās diskusijās, veidot Eiropas politiku, un kamēr jūsu durvis būs atvērts, tas tā varēs notikt. Paldies! Varu nodrošināt to, ka Eiropas parlamenta durvis, īpaši tirzniecības komitejas durvis, vienmēr ir atvērtas. Esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments, kā Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvniecība, uh, ir atbildīgi par dialogu vēršanu ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Un mums ir jāņem vērā arī tieši jauniešu vēlmes, idejas jāiesaista politiskajā procesā, jo īpaši runājot par caurskatāmību, kad runājot par tirzniecības nolīgumiem un attiecībām, manuprāt, mēs nevaram panākt atbildīga tirniecības politika bez caurskatāmības. Gan parlamentā vēlos atgādināt, ka tad, kad šeit sāku strādāt kā tirniecības komitejas priekšsēdētājs, tad 13 no vairāk kā 700 eh, parlamentāriešiem bija piekļuva dokumentiem, bet tagad pilnīgi visiem parlamentāriešiem ir piekļuve dokumentiem. Un es arī rūpējos par to, lai sarunu dokumentu, kā arī saistībā ar tētību, tiek ielikti internetā, ir pieejama, un tādējādi tas parāda to, ka parlaments pārstāv pilsoņu intereses, un tas tā ir arī jāturpina. Man ir liels prieks par jūsu sniegto ieguldījumu, par paustajām idejām par godīgu tirzniecību, tirzniecību visiem un tirzniecības nolīgumu sarunām. Ceru, ka mēs varam turpināt šādas viedokļa apmaiņas, ka vienmēr paliekam aktīvi, mums ir nepieciešami kritiski cilvēki, kas uh, uztur Eiropā šādas aktivitātes spriedzi, lai mēs varam saglabāt šo Eiropas Savienības projektu cilvēkiem, nevis nonāksim tādā situācijā, kad Eiropa vairs nav no rīcības spējīga vai vispār neeksistē. Tādēļ darīsim visu iespējamo kopīgi, lai Eiropas Savienība paliktu uz laba attīstības ceļa. Lielas paldies! Thank you. So, damit kommen wir zum Punkt 7 unserer Tages. Tagad varam pāriet pie septītā mūsu darba kārtības punkta. Šeit runa ir par tirniecības attiecībām ar Turciju, īpaši divpusējās tirniecības attiecības un muitas savienības pārbaude ar Turciju. Mēs jau ilgāk laika esam par to runājuši arī ar dažādām iesaistītajām pusēm un esam pieņēmuši lēmumu sagatavot iniciatīvas ziņojumu. Mūsu referents ir Borelī kungs, kurš ir sagatavojis darba dokumentu, kas arī kalpo par pamatu mūsu diskusijām. īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju. Es uzskatu, ka mums ir jādomā par to, kā turpināsim attiecības ar Turciju. Šodien es dzirdēju, ka Turcija ir pārtraukusi starp valdību dialogu starp Turcijas un Eiropas Savienības institūcijām, un tas ir vēl viens aspekts, kas mums ir jāņem vērā mūsu konsultācijās par to, uh, kā varam doties tālāk konstruktīvā veidā. Mūsu vidū ir vesela virkne ekspertu. Tie ir veseli seši, un es lūdzu ekspertus ievērot piecu minūšu uzstāšanās laiku, citādi nepaspēsim padarīt visu nepieciešamo. Sākumā došu vārdu Pitīkungam no kopa ģenerāla direktorāta, tirzniecības ģenerāla direktorāta. Lūdzu, 5 minūtes. Godāto priekšsēdētāju, godātie Eiropas parlamentārieši, vēlos sākumā pateikties par iespēju piedalīties jūsu komitejā piedalīties diskusijās, kā uzlabot tirniecības attiecības un ekonomiskās attiecības ar Turciju. Tiemžēl ģenerālsekretārs nevarēja būt šodien, jo viņam bija cita pienākuma, taču COPA, mūsu organizācija, ir Eiropas organizācija, kurā ir pārstāvēts dažādas 23 lauksainiecības eh, organizācijas un ko seka pārstāv 28. Mēs sastrādājamies arī ar Turcijas lauksainiecības organizācijām. Mums notiek arī regulāras diskusijas ar lauksainieciskiem Turcijā. Runāt par tirniecību ar Turciju. 1000 988. gadā tika noslēgts tirniecības nolīgums, un šis tirniecības nolīgums balstās uz asimetrisku piekļuvi tirgam. 85% no turku lauksensības produktiem netiek aplikt ar nodokļiem Eiropas Savienībā, un pārējiem produktiem ir uzlikti apmēram 40% nodokli. un skaitļi attiecībā uz. Tieši tāpēc, ka uz lauksainiecības sadaļas iekļaušanas muitas savienībā mēs sagaidām, ka tas ļoti slikti ietekmēs vairākas nozares, jo īpaši Turcijā. Un te īpaši domāju par lokopības un piensaimniecības sektoru. Tāpat, ja runa par darba sadaļu, tad mēs uzskatām, ka arī šeit ietekme būtu spēcīga ar būtu arī lielas ekonomiskas sekas. Pasaules banka uzskata, ka ieguvumi būtu 200-300 miljoni dolāru. Un tas nozīmē, ka būtu pilna liberalizācija starp Eiropas Savienību un Turciju. Tas nozīmē, ka brīvās, brīvā tirdzniecība starp Turciju un Eiropas Savienību nedotu pārāk la lielu labumu, neskatoties uz to, ka lauksaimniecība Turcijā sastāda 10% no IKP. Uh, eh, Bez šīm tarifu bažām šādas sadaļas iekļaušana muitas savienībā nozīmētu to, ka vajadzētu uzlabot Eiropas Savienības akī. Un tad te ir runa par beztarifu barjeru. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka šeit vajadzētu uh, uzlabot eh, situāciju starp Eiropas Savienību un Turciju, jo īpaši ir runa par sanitāriem un fitosanitāriem jautājumiem, piemēram, augu aizsardzības produkti, tas attiecas uz eh, olīveļu un uz eh, citiem produktiem. Šeit vajadzētu uzlabot sanitāros aspektus. Like uh, open... Jo īpaši vajadzētu domāt par uh, tunča produktiem. Uh, Tāpat ir jādomā arī par lauksaimniecības politikas reformu. Pašlaik uh, iekšzemes atbalsts Turcijā sastāv apmēram 25% no cenas, taču PTO vēl ar vienu ir ļoti grūti iegūt informāciju par iekšzemes atbalstu, jo uh, kopš 2000. gada šāda informācija nav sniegta. Tāpat Cukura nozare ir būtiska Turcijā, tieši tāpēc vajadzētu domāt par nozaru atvēršanu, un uh, cukurs šeit noteikti būtu liels izaicinājums. Turcija izmanto arī eksporta atmaksu, un līdz 2030. Uh, gadam tam vajadzētu pielikt punktu. Mums ir jāskatās, kā tas viss tiks īstenots. Kā jūs redzat, Lauksaimniecības sadaļā ir trīs svarīgi pīlāri - piekļuve tirgum, kur mēs saskatām maz problēmu. Vissvarīgākie izaicinājumi attiektos uz beztarifu barjerām lauksaimniecības politikā, un šeit mēs domājām, ka vislabākais veids, kā reaģēt uz šiem trīs aspektiem, būtu sarunas, konkrētas sarunas par lauksaimniecību, Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju izteikties. Paldies par ļoti, šo, ļoti interesanto prezentāciju un ietošanos laikā. Paldies! Nākamā Izabela Vaila no Eurotex, lūdzu. Paldies, jauku priekšpusdienu visiem, paldies par iespēju šodien izteikties. Mans vārds ir Izabela Veljēra, esmu Eirotex tirniecības menedžera. Mēs pārstāram Eiropas Savienības uh, tekstīliju un apģērba rūpniecību. Vēlos sākt ar pāris skaitļiem. Mēs pārstāvam apmēram 175 tūkstošu uzņēmumu, kuru apgrozījums ir apmēram 165 miljārdi eiro 2015. gadā, un mm, pie mums strādā apmēram 1,7 miljonu darbinieku. Galvenokārt šeit darbojas MVU, kas ražo plaša eh, apjomā uh, produktus no diegiem līdz pat uh, apģērbām, no mājas tekstīlijām līdz rūpnieciskajām tekstīlijām. 2015. gadā Eiropas Savienības eksporti tekstīlijās bija 44,5 miljārdi eiro visā pasaulē, mūsu eksportu uz Turciju bija 2,6 mm, miljārdu apmērā, kas ir 5,6% no mūsu tirniecības ārpus Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības tirniecības bilete ar Turcija ir negatīva un ir kritusies par 17% pēdējo desmit gadu laikā. Un Turcijas tekstīliju produkcijas ietekme bija 14 miljārdu liela 15. gadā, un tas uh, aptver 40-45% no Eiropas Savienības eksporta. Mēs galvenokārt importējam sieviešu apģērbu, uh, žaketes, tēkraklus un tā tālāk. Runājot par eksportu ar Turciju, Eiropas Savienība saskars ar dažādām problēmām. Es šeit konkretizējuši trīs galvenās jomas - importa režīms, netarifa barjeras un papildu nodevas. Runājot par importu uzvērošanas eh, režīmu, kas tika uzsākts 2010. gadā, kur eksportētājiem bija jānodrošina eksporta reģistrācijas uh, formulārs EAF. Tas ir jāapstiprina Turcijas konsulātam pirms tiek uzsākts eksports, un šis uh, atļauja ir derīga viena gada garumā. Šeit ir jānodrošina ļoti plaša informācija par ražotāju, pat ja tas balstās uz brīvprātīgumu principu. Turklāt eksportētājiem uh, ir jāpievienojas arī Turcijas eksportētāju asociācijai. Un tas nozīmē, ka uh, uzņēmumiem ir jānodrošina konfidenciāla informācija. Un tā kā uzņēmumi Eiropā zina par šo procedūru, taču tas vēl joprojām rada daudz sūdzību, jo administrīvais sloks ir ārkārtīgi liels un uzņēmumi uh, izvēlas nenodrošināt detalizētu informāciju, un tad viņi saska, tad tās saskaras ar daudz lielākām problēmām ar Turcijas importētiem. Tad otra problēma - netarifu barjeras, kā arī ārkārtīgi strikti testi. Eiroteksts ir uzzinājis par tādiem gadījumiem, kur kontrolēri tiek uh, testēti divreiz attiecībā uz ķimikāliju testēšanas testiem. Ir grūti saprast, kas īsti tiek testēts un kā var testā, konstatēt produkta izcelsmi. Katrā gadījumā šādi testi rada kavēšanos un izmaksas uzņēmumiem. Un bieži vien ir tā, ka uzņēmumiem ir jāmaksā uh, tādas garantijas maksas, kas ir disproporcionāls ar preču izmaksām. Tāpat arī uzņēmumi saskars ar problēmām nosūtot paraugus uz Turciju. Uh, Tad runāt par garantijām, apģērbam un audumiem. Turcija ir paredzējusi jaunus papildu muitas nodokļus. Tas attiecas uz PVN no 11% līdz 30% ir audz šis skaits. Turklāt 2012. gadā Turcijas institūcijas ir uh, apgalvoja, ka šādi nodokli netiks eh, piešķirti jau labi darbojošiem uzņēmumiem, labiem eksportētājiem, tomēr tas eh, realitātē ir citādi. Tā kā ir liela nesaprašanās, ir dažādas problēmas saistībā ar dažādiem certifikātiem attiecībā uz Eiropas Savienības izcelsmes produktiem. Tas uh, rada dažādas kropļojumus tirzniecībā, diskriminācija bieži vien uh, sūtījumu kavējas, muitas nodevs netiek nomaksāts un tiek uzlikts sankcijas. Noslēgumā Eirotaks eh, ļoti labi sadarbojas ar Turcijas rūpniecību. Trīs eh, Turcijas biznesa asociācijas ir eh, mūsu dalībnieces, gan eksportētāji, gan arotbiedrības. Mēs daudz diskutējam par šīm problēmām, cenšamies ko aktīvi darīt, taču, diemžēl, sasniegt taustāms rezultāts ir ļoti grūti. Gan Eirotex, gan tās Turcijas dalībnieki piekrīt, ka problēmas ir arī saistīts ar nocošo šo uh, muitas uh, uh, savienības uh, noteikumiem, ka ir nepieciešams modernizēt šo līgumu. Mēs esam aktīvi partneri komisijas tirgus piekļuvas stratēģijai, strādājot tekstīlī darba grupā, un šeit nepiedalās neviens ne Eiropas partneris. Eiroteks eh, ir arī vērsies pie DigiTrade iekļaut kā novērotāju tircijas pārstāvis no tekstīlī nozares. Šāda proaktīva aktivitāte bija tu noderīga sadarbībai un arī tirzniecības atvieglošanai. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Eh, nākamais runātājs ir Patriks Fišers no ITOK. Paldies, priekšsēdētāji. No Eiropas Tirkniecības konfederācijas puses vēlos sākumā pateikties Inta par iespēju mums šeit piedalīties šajā viedokļa apmaiņā. Runājot par Eiropas Savienības un Turcijas tirniecības attiecībām, ETU C pārstāv apmēram 45 miljonus darbinieku Eiropas Savienībā. Šeit ir apmēram 89 arotbiedrības no apmēram 39 Eiropas Savienības valstīm. Un uh, Turcijā mums ir četri pārstāvji. Daži ir tuvāki vadošās partijas, uh, vadošai partijai un citi pārējām Turcijas partijām. Runāt par šīm attiecībām. Pašreizējās uh, muitas uh, savienības nolīgums ir novecojis, un tas ir jāuzlabo un jāatjauno, ņemot vērā arī uh, aktuālās Eiropas Savienības tirniecības uh, eh, nolīgums sarunas. Piemēram, šeit ne, nekas nav pieminēts par ilgspējīgu attīstību, vides aizsardzību, muitas savienības ietvaros, un par šiem jautājumiem ir skaidri jārunā. Eiropas Savienībā ir jāveicina šīs vērtības visos tirniecības nolīgumos. Mēs nevaram vienkārši padoties ka Turcija, kā Eiropas Savienības kandidāta valstī, vēl ir ļoti daudz, kas jādara, lai uh, ievērotu starptautisko standartu, kā ILO minimālo standartu sociālajā jomā. Notika darba grupu sanāksme 2013.14. gadā par 19. sādāju, taču kopš tā laika šī grupa nekad nav sanākusi. Ilgspējīgas tirniecības sadaļa, kas ir pieminēta ziņotāja 18. oktobra dokumentā, varētu balstīties uz to, kas ir paredzēts arī nolīgumā ar Koreju, taču šeit var ņemt vērā arī CETA un citu tirdzniecības nolīgumu pieredzi. Uzsvars uz uh, ilgspējību cilvēktiesībām tas ir ārkārtīgi būtiski, ņemot vērā 15. jūlija notikumus Turcijā un pēc tam notiekošo. Ir skaidrs, ka Startautiskā tirdzniecības organizācija un mūsu organizācija ir nosodījuši šo apvērsumu mēģinājumu. Es pats jau ilgus gadus darbojos uh, tekstīlī nozarē un tās pārstāvētajās nu, organizācijās, es palēnām varu saprast, uh, kas īsti notiek Turcijā un var saprast, kāda trauma radīs šis apvērsuma mēģinājums. Šādu apvērsumu atrisināšana ar militāru, militāriem līdzekļiem un demokrātijas samazināšana ir ārkārtīgi graujoša pilnībā ir jāievēro tiesiskums. Taču I2EC un arī E2EC ir paudušas tiešām smagas uh, nosodījumu un bažas par šo apvērsumu. Šogad apmēram 125 tūkstoši pilsoņu, skolotāju, advokātu, juristu uh, uzņēmēju, pat uh, parlamenta pa pārstāvji ir atcelti vai atlaist no saviem darbiem Turcijā. 40 tūkstoši no tiem ir tikuši arestēti un Amnesty International runā par spīdzināšanas gadījumiem. 46 tūkstoši 600 cilvēku ir bijis pienākums saņemt uh, bezdarbnieku pabalstu, bet to nav saņēmuši no valdības puses. Tas ir kopumā 80 tūkstoši cilvēku, kuri vienkārši izstumti no sabiedrības. Dažādas institūcijas, plašsaziņas pārstāvju un uzņēmumi tika slēgti un eh, tika konfiscēti viņu līdzekļi, kā to ziņo attiecīgi ziņojumi. Šeit nav nekāda tiesiskuma, un tas, šis apvērsuma mēģinājums valstī ir atmetis 20 gadu senā pagātnē. Šeit nevar notikt vienkārši ārkārtas uh, valsts statusa izveidošana bez jebkādas demokrātijas. ITOCE, TOCS um, vizīte notika Turcijā oktobrī, kur centāmies sazināties ar mūsu pārstāvjiem un varu galvot to, ka viņi visi ir zaudējuši valdības atbalstu, jo tiek apsūdzēti kā pret, kā, eh, kā cilvēki, kas bija pret šo valdošo iekārtu. Uh, Taču mums ir izdevies panākt, parakstīt nolīgumus ar mūsu četriem Turcijas pārstāvjiem. Šeit tika pārstāvēt apmēram 200 dažādi jaunieši, kad notika pasākums, kurā ieradās policija un pēkšņi apcietināja vienkārši cilvēkus par neko. Uh, Tas ir noticis 2014. gadā. Ārkārtas uh, stāvoklis tika ieviests uh, pagājušajā gadā, un tas ir pretināt trim starptautiskiem instrumentiem, kurus Turcija ir parakstījusi kā Eiropas Savienības cilvēku, cilvēku pamatiesība harta, starptautiskā cilvēktiesība harta un tā tālāk. Bet Turcijai ir pilnībā jāievēro tiesiskums un pamatiesības. Uh, Un kādēļ Inta vēlas šeit modernizēt šo vienošanos? Ja es tūlīt beigšu sakrunātājs, parlaments ir ņēmis vērā pievienošanos aspektus, taču šeit ir jāņem vērā citi aspekti. Paldies! Um, es paldies! Tagad uh, kolēģi Asīkungs no Turcijas uzņēmējdarbības organizācijas. Eh, paldies, es pārstāvu Turcijas eh, biznesa organizāciju. Mēs esam Biznes Europa loceklis, mēs esam arī B20 koalīcijā. Mēs arī ļoti cieši sadarbojamies ar SCCC, tātad Tirzniecības rūpniecības kameru, arī ar Ķīnu, jo mūsu uh, uzņēmumi un arī Ķīnas uzņēmumi, ar ko sadarbojamies ar Eiropas uh, ietekmes uh, zonā un ne visos aspektos panākt pilnīgu modernizāciju. Mēs 55-60% mm, pārstāvam Turcijas ekonomiku kā pievienoto vērtību, 80% no eksportiem un 85% no korporatīviem nodokļu ieņēmumiem. Um, mūs interesē MBU Um, viņi ir lielākoties mūsu locekļi. Arī tādi uzņēmumi, kas simtprocentīgi piedara Turcijas uh, pilsoņiem, um, vai arī ir atvērti publikai, uh, vai arī ārvalstu uzņēmumi, lielākoties no ES valstīm. Tās ir Eiropas investīcijas mūsu organizācijā, vai arī kopu uzņēmumi uh, ES Turcijas. Tad lielākoties eh, mēs sadarbojamies ar Eiropas Savienības valstīm, kas strādā Turcijā. Un eh, praktiski viņi piedalās mūsu darbos, un mēs piedalāmies viņu darbos un apmaināmies viedokļiem. Un tā kā viens otru atbalstam. Godātie parlamenta deputāti. Man bija jāgroza man runa, jāpielāgojas nedaudz jo situācija tik strauji mainās eh, tirsniecības jomā. Um, mēs šobrīd eh, piedzīvojam ļoti svarīgu posmu, kur tiek pārskatītas vērtības un mērķi, mm, ko esam eh, gribējuši īstenot pēdējo 20 gadu laikā ar šo digitālo ekonomiku, ar, ar attīstību sabiedrībā, ar šo digitālo revolūciju. Un um, Turcijā, protams, ir um, problēmas ar cilvēktiesībām, ar demokrātiju, un šai sakarā rodas jautājumi. Es atceros pirmo reizi Eiropas parlamentā, un toreiz runa bija par muļķu savienību. Un toreiz Turcijā bija nāvis sots, un uh, lielākoties deputāti pieprasīja izmeklēt situāciju ar spīdzināšanu Turcijas cietumos, un tad arī minoritāšu valodu status. Nu, var sakot, tā nebija brīvā demokrātija. Bet eh, tika izveidota muitas savienība līdz 2000 gadiem, 2000 gadu vidumu. Turcija panākusi labu progresu, izpilda Kopenhāgenas kritērijus, protams, eh, bijis arī zināms eh, regres, zināms, turbulences eh, šī ceļa, bet um, mēs, um, mūsu organizācijā tomēr mēģina palīdzēt cilvēkiem nodrošināt šīs pamatbrīvības un uh, tiesības, un tāpēc um, tik svarīgi iet uz priekšu šai ziņā, jo um, šī brīvā uh, tirzniecība, mm, laba sadarbība muitas iestādēm uzlabo gan vides standartu ievērošanu, gan lab, nodrošina labākus apstākļus darba vietā, līdz ar to veicina sabiedrības veselību un kopējo tiesiskumu, bez kura nevaram runāt par biznesu vai sabiedrības progresu vai visas civilizācijas progresu. Turcija ļoti labi integrēta, kā jūs visi zināt, Turcija transponē vairāk par 50% ES akī attiecībā uz vienoto tirgu. E, var skatīt dažādas nodaļas, runāt par preču liberalizāciju, piemēram. Tur vēl daži šķēršļi un uh, tirzniecības instrumenti, kā arī preddempinga pasākumi, bet 95% no Turcijas eksportiem uh, ir industriālās preces, un tas ir labi Turcijai un Eiropai. Turpināt attīstīt situāciju arī lauksaimniecības sektorā. Ietekmes novērtējums uh, te uzrāda zināmu sektoru pretestību, bet dažreiz arī šoki šie procesi ir laba lieta, un tie ir jāabsorbē un jāiet uz priekšu tas uzlabos tiesisko noteiktību Turcijā un arī pārskata atbildību un arī eh, saikne starp publisko iepirkumu un eh, uzņēmē darbību kļūs stiprāka, standartu latiņa paaugstināsies un eh, Turcijā varēs ienākt dažādu valstu preces. Tas ļoti labi. Tad runājot par tirdzniecību, ārvalstu tirdzniecību tas Turcija ļoti svarīgi. Te varētu Turcija vairāk iesaistīt politikas lēmumu pieņemšanā. Vēl viena nodara skar pakalpojumu sniegšanu. 70% no Turcijas ekonomikas, kas ir ļoti svarīgi pakalpojumu sektoram. Tad pakalpojumu sektors noteikti ir jāmodernizē. Un tā mēs varbūt runājam par tādiem mīnī, mīnī progresu. Um, ja mēs varam labāk sadarboties ar Eiropas ekonomisko zonu, bet tās tomēr būs mm, tverami uzlabojumi. Ja mēs varēsim uh, pieņemt gads un pilnībā ieviest gads, tas eh, Turcijai atvieglotu tirzniecības politikas veidošanu. Un noslēgumā Eiropas Savienības Turcijas attiecībās tomēr ir progress. Ja mēs iesaldētu attiecības un nevirzītos uz priekšu, tā būtu īstā problēma. Un nevajadzētu domāt uh, par problēmām, vajadzētu pievērsties risinājumiem. Paldies, Aidīna kundze. Uh, Paldies priekšsādātājiem. Es vēlos pateikties Interkomitejai par iespēju uzstāties šodien par šo tēmu. Turcijas uzņēmuma biznesa konfederācija hm, ir neatkarīga uz politiku orientēta organizācija. Šajā jomā mēs pārstāvam 24 reģionālās organizācijas, kā arī sektorālas federācijas, hm, kas pārstāv dažādas rūpniecības nozares. Visā Turcijā tas nozīmē vairāk par 40 tūkstošiem uzņēmumu. Mm -hmm un līdz ar to tas ir lielākais aktors, ko pārstāvam MVU. Mēs uh, esam arī uh, Eiropas uh, mazā biznesa uh, organizācijā, kas apvieno 55 miljonus darbinieku un 12 miljonus uh, uzņēmumu visā Eiropā. Uh, Mēs uh, Muitas Savienību skatām kā soli, lai mūsu sadarbība būtu iekļaujošāka. Runājot par darbības jomu, mums uh, jāskata problēmas MVU tirzniecībā. Tātad uh, tirzniecības modelim jākļūst MVU draudzīgākam. Pastāv 95. gada vienošanās Turcijai un Eiropas Savienībai un uh, tā pierāda, ka ekonomiskā iekļaušana ir labvēlīga gan Turcijai, gan Eiropas Savienībai. Un situāciju var uzlabot, mazinot bārieras starptautiskajai tirzniecībai pirmkārt un otrkārt, uzlabojot spēles noteikumus eh, MVU, konkurējot ar eh, citiem uzņēmumiem. Mēs piedalāmies globālajā konkurencē, eh, to veido digitālās tehnoloģijas un uh, digitalizētā tirzniecība. Tā tad ir pienācis laiks modernizēt uh, muitas savienību saskaņā ar pēdējām tendencēm, ņemot vērā uzņēmumu vajadzības. Savienība jākļūst efektīvākai, visaptvērošanai un um, funkcionējošai. Eiropas Savienība un Turcijas eh, pilsoņiem vajadzētu tikties pārstāvjiem, vajadzētu tikties un saprast, kādas ir MVU vajadzības, izskatīt tad MVU sadaļu. Un eh, tad vajadzētu noformulēt MVU piekļuves eh, iespējas finansējumam, eh, vienoties par muitas savienības izaicinājumiem un modernizācijas pieju. Tad vajadzētu vienoties par pieju domā visu pirms par mazām lietām, un uh, lai to visu, lai tas viss varētu funkcionēt, noteikti jā, jālikvidē tirzniecības barjeras MBU. Mēs uh, ticam, uh, ka labākie, labākie nolīguma noteikumi ļaus attīstīties. Uh, mūsu MVU, un nu, tas atspoguļosies arī plašākā sabiedrībā šī, šī uzlabošanās. Tātad uh, mums būs vairāk iespēju, ko izmantot, uh, un Turcija varēs integrēties uh, ātrāk un pieņemt Eiropas Savienības standartus. Paldies, un pēdējie būs Tikiņa kundze, kas pārstāv sieviešu uzņēmēju asociācija. Paldies par uzaicinājumu. Man sauc Aslana Tikina, un um, es uh, pārstāvu sievietes uzņēmējas uh, Turcijā. Pastāstīšu par manu organizāciju. Un kolēģi pastāstīja par Mūtu Savienību, un es arī tam uh, pieskāršos. 2002. gada uh, 37 septiņas sievietes uzņēmējas nodibināja mūsu organizāciju tiekoties Stambulā. Mums vairāk par 300 locekļiem tagad un kapacitāte 1 miljārds eiro aptuveni. Mūsu locekļi pārstāv dažādus sektorus - tekstila industrija, veselības aprūpe, telekomunikācijas, digitālā ekonomika, turisms, ķīmija, publiskās attiecības un tā tālāk. Visi šie sektori labi iekļaujas mūsu uzņēmumu tīklām Un mūsu redzējums ir uh, pa, nodrošināt labu sieviešu pārstāvību politikā, ekonomikā un sociālajā jomā. Mēs atbalstām sievietes uzņēmējs ne tikai Turcijā, bet arī ES. Tad mēs piedalāmies dažādās pajumtes organizācijās, uh, Eiropas sieviešu lobbyis, uh, TUKA, piemēram, eh, Eiropas sieviešu uzņēmēju asociācija, Vidusjūras sieviešu uzņēmēju asociācija. Eh, visā pasaulē tad esam aktīvi. Un mūsu tīkls arī ir starptautisks. Mēs atvieglojam eh, piekļuvi finansēm, izglītībai, tirgiem, mūsu locekļiem, sadarbojoties ar asociācijām dalību valstīs. Šodien vēlos uh, runāt par muitas savienību no perspektīvas, kas uzsver dzīmumu vienlīdzību un sievietes uzņēmējas balsis. Tātad viņu balsis. Tagad runājot par muitas savienību, mēs neesam iekļāvuši tādus sektorus, uh, kuros uh, sievietes ir labāk pārstāvētas ne tikai Turcijā, bet arī ES. Dažskaitļi sievietes uzņēmējas, viņu proporcija bija 4,5 2004. gadā, tagad uh, tie ir 8% Turcijā. Es zinu, ka mm, nedaudz par maz. Mums ir, uh, mēs runājam par 110 tūkstošiem sieviešu uzņēmēju, izsakot skaitļos, bet Eiropā uh, sieviešu uzņēmēji ir 29% no visiem uzņēmējiem, un tie ir 11,6 miljoni. Tas ir stipri vairāk, ka jūs visi piekritīsiet. Līdz šim muita savienība neiekļauj eh, tādu sektorus, kur šīs sievietes uzņēmēs ir visaktīvākās, un tas ir ļoti svarīgi. Eh, pētī, pētījuma rezultāti rāda, ka 82% eh, nu, visām sievietēm uzņēmējām ir pakalpojumu sektora, 40% ir pārdošanā un 17% mikro uzņēmumos. Tā tad var turpināt diskusiju par MVU. Jā, jā, skat, izvērtot situāciju Eiropā veselībā, sociālajā jomā, pakalpojumos un izglītībā. Sievietes ir ļoti aktīvas. Tātad mēs redzam, zinām, pārklāšanos attiecībā uz sieviešu uzņēmēju interesēm Turcijā un Eiropā. Vēl daži skaitļi. 8,1 miljonu sieviešu Turcijā strādā. 41,7% no viņiem lauksaimniecībā, 14,1% rūpniecībā un 47,7% 43,7% atvainojiet ir pakalpojumos. Tātad viss, par ko mēs runājam, skar tieši šos sektorus. Tad aplūkojot Eiropas situāciju, tas arī ļoti interesanti runāt par MVU un to svarīgumu ES darba kārtībā, izaugsmas darba kārtībā. Arī Turcijā tas ir interesanti. MVU vajadzības un situācija ir ļoti līdzīga. Tātad runājot par muitas savienības modernizāciju, sad, mēs sadarbojamies ar Borēlī kungu šajā palātā, mums ir labi partneri jūsu starpā un uh, vēlamies modernizēt to muitas savienību, lai sieviešu balsis tiktu saklausētas, lai sievietes uzņēmējas tiktu pārstāvētas. Uh, lai uh, tur tiktu iekļaut arī tādas sektori, kur sievietes ir aktīvas. Paldies, tagad došu vārdu ānu referentam. Lūdzu, Borelī kungs. Paldies, priekšādātāji. Mēs varam konstatēt, ka ir nodrošināti sasniegumi. Protams, mums ir jādomā arī par iestāšanās sarunu apturēšanu. Mums ir eh, jāsaprot, ka eh, mūsu komitejai šis eh, jautājums ir ļoti svarīgs. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu vēl vairāk strādāt pie šiem jautājumiem. Ir jāsaprot arī globālais konteksts, mums ir jāturpina darbs, un tieši tāpēc es ļoti ņemšu vērā to, kas šodien tika stāstīts. Pašlaik komisijai vajadzētu izsniegt padomēji mandātā projektu. Protams, mums ir arī jāsaprot, kas notika pagājušajā nedēļā parlamentā. Personīgi es kā referents noteikti ņemšu vērā parlamenta pozīciju proti ir dot zaļā gaisma īslaicīgai sarunu pārtraukšanai. Es, protams, arī uzklausīju visus norādījumus un arī to darīšu nākotnē, bet es arī saprotu, ka komisijai kā izpildu varai arī ir savi pienākumi. Pašlaik ir ļoti svarīgi sadarboties ar komisiju un ar Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteju. Šusterkungs. Nē, es atvainojos, Fjellnerkungs. Paldies! Protams, ja man būtu iespēja, es eh, ļautu arī jums runāt, bet eh, paldies, ka devāt man vārdu. Pabrika kungs ir mūsu ēnu referents, bet viņš šodien nav ieradies. Taču es, es eh, pilnībā atbalstu viņa argumentāciju, tāpēc man ir ļoti vienkārši prezentēt viņa viedokli, kā tas būtu manējais. Vispirms, Vēlētos pateikties visām iesaistītajām pusēm. Paldies, ka ieradāties un uzstājāties ar savām prezentācijām. Otrakārt, mums ir arī jāatzīst, ka parlamenta pagājušās nedēļas lēmums par iestāšanās sarunu iesaldēšanu ar Turciju, par kuru mēs nobalsojām plenārsēdē, nenozīmē to, ka mums vajadzētu apturēt partnerību vai tirzniecības sarunas. Šajā gadījumā mēs pat varam izmantot šīs tirzniecības sarunas kā sviru. Varbūt mēs viens uz otru dusmojamies pašlaik, bet neviens nekur neiet prom. Mēs a, esam viens no otra atkarīgi un mums priekšā ir svar, svarīgi uzdevumi. Mums ir svarīga kondicionalitāte, tirgi un vērtības, ko Turcijai vajadzētu pildīt, lai um, šīs attiecības varētu turpināt. Protams, ka Eiropas Savienības uzņēmumiem interesē modernizēta muitas savienība. Uh, Mēs zinām, ka pašlaik Moitas Savienība ir novecojusi, tāpēc, ka tai trūkst atbilstoša strīdu risināšanas mehānisma. Redzam, ka vairāk kārt Moitas Savienību mūsu turku draugi pat nerespektē ir vajadzīgs šāds strīdu risināšanas mehānisms, tas ir izšķirošais es pat vēlētos teikt. Tāpat mums arī vajadzētu palielināt šo aptvērumu, kā mēs dzirdējām, pakalpojumu, ilgspējīga attīstībam, MVU un, protams, arī vidas aizsardzība, kas pašlaik ir ļoti būtiski, ņemot vērā nesenos notikumus Turcijā. Tāpat arī ir svarīgi, ka mēs saprast, ka mēs nevaram koncentrēties tikai uz to, ko iegūs Eiropas Savienība. Pašlaik um, pastāv simetrija šajās sarunās Un kaut arī es esmu Eiropietis, man ir jāsaka, ka, šis, ka šī simetrija ir mazliet negodīga. Pašlaik mēs, kā partneri, varam gūt labumu no muitas savienības, bet Turcija no šiem pašiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem nevar gūt nekādu labumu. Manuprāt, tas nav īsti pareizi, to vajadzētu risināt. Redzu, ka man sāk aptrūkties laiks, un tāpēc es vēlētos uzsvērt, ka pašreizējās attiecības ar Turciju piedzīvo lejupslīdi, un tāpēc ir svarīgi apsēsties un racionāli izvērtēt savstarpējās vajadzības un domāt par vienprātības panākšanu, balstoties uz kompromisiem. Tieši to mums vajadzētu darīt. Un muitas savienības aktualizēšana noteikti nāks par labu. Paldies! Es arī līdzīgi kā Fjellner kungs vēlētos norādīt, ka mūsu ēna referents nav klāt, saka Šuster kungs tāpēc es nolasīšu uh, viņa teikto. Turpināšu angliski. Godāmie kolēģi, vispirms es vēlētos pateikties uh, runātājiem par uh, viņu ieguldījumu. Tas būs ļoti svarīgs, lai gatavotu konkrētus priekšlikumus, lai stiprinātu mūsu tirdzniecības attiecības ar Ankaru un uzlabotu novecojušu instrumentu. Uh, Atgādināšu, ka pagājušajā nedēļā ar lielu vairākumu mēs apstiprinājām rezolūciju, kas aicina iesaldēt pašreizējās iestāšanās sarunas ar Turciju. Kaut arī mūsu pozīcija nav saistoša, tas tā ir spēcīgs politisks signāls, ko mēs vēlējāmies nodot mūsu partnerim, kas ilgstoši ir paudzes vēlmi būt daļa no mūsu kopienas, bet šī kopiena ir balstīta uz vērtībām, un mūsu tirzniecības politikai ir jābūt atbilstošai šīm vērtībām. Tomēr šī rezolūcija arī uzsvēra, ka uh, Eiropas Savienības un Turcijas ekonomiskās attiecības ir būtiskas abām pusēm, tāpēc vajadzētu turpināt darbu pie muitas savienības aktualizēšanas. Mums vajadzētu uzskatīt, ka muitas savienības modernizācija ir ļoti nozīmīgs līdzeklis, kas ļautu mums uh, izdarīt ietekmes Turciju. Un nevajadzētu būt tā, ka tie atkal būs cilvēki, kas maksās visaugstāko cenu. Uh, Tieši tāpēc es gribētu jo īpaši vērsties pie Eiropas komisijas pārstāvja, lai uzsvērtu, ka ir jāveic darbs pie sociālo un darba standārtu uzlabošanas Turcijā, lai uzlabotu mūsu ekonomiskās attiecības. Saskaņā ar nesen Eiropas komisijas publicēto pētījumu par kopējo ekonomisko ietekmi uz turpmāk, nu, kas, kas ko izjutīs lauksaimniecība. E, Eiro, Eiropas Savienība saņem 3,1% no Turcijas lauksaimniecības e, produktiem. Tāpat arī eksportē 2,9% uz Turciju, jo īpaši ir runa par uh, lielopu un aitu gaļu. Lauksaimniecība ir nozare, kur tālākie uh, Tālāka divpusēja atvēršana varētu būt noderīga, jo īpaši vedot sarunas par divpusēju piekļuvi tirkumu, lai varētu pārvarēt iespējamus sensitīvus jautājumus. Es eh, tāpat arī gribētu lūgt Kopa Kožēga kungu, lai viņš paustu uh, savu viedokli par eh, šiem jautājumiem. Paldies, tagad starp attīkums. Ja runa par ekonomiku, tad es piekrītu Fjellnera kungam un Šustera kungam. Šo no, nolīkumu vajadzētu modernizēt. Abām pusēm eh, šis nolīkums vairs neatbilst laikam, un tas noteikti dotu daudz rezultātu. Uzskatu, ka neviens šeit parlamentā to neapstrīdēs. Eh, kas ir vajadzīgs Turcijai? Tātad Turcija ir vajadzīgs ciešāks attiecības ar Eiropas Savienību. Uh, Mēs esam ļoti liels tirgus eh, Turcijai, iespējams pats lielākais. Un eh, Turcija ir eh, kļuvusi, ir sasniegusi līmeni, kur tā vairs neeksportē tikai izēvielas. Tā sāk eksportēt arī pārstrādātus produktus. Un šis slieksnis Turcijai uh, ir ļoti būtisks. Tā nespēs šo slieksni pārvarēt bez eh, savstarpējas sadarbības ar Eiropas Savienību. Mans eh, trešais punkts attiecas uz politisko vidi. Protams, mēs visi uzskatām, ka ekonomiskā ziņā šie punkti ir svarīgi, bet politiskā ziņā tas ir apstrīdami. Šeit ir runa par režīmu, kas kļūst arvien tālāks no vērtībām, kas mums ir mūsu sistēmas pamatā. Tātad jūs runājāt par starp parlamentārajām attiecībām. Šķiet, ka šeit Turcija ir izvēlēsies konfliktējošu pieju. Un ja mēs tagad turpināsim šīs sarunas, balstoties uz parasto kārtību, tad uh, diez vai mums tas vairs izdosies. Tieši tāpēc mums vajadzētu vērsties pie Turcijas eh, ekonomikas eh, nozares pārstāvjiem. Mēs vēlētos rīkoties ekonomiskā ziņā saprātīgi. Tātad pašlaik izskatās, ka uh, ar pol pašreizēju politisko nostāju šo šos mērķus mēs nevarēsim panākt. Uh, Marieķa Šāke. Paldies, priekšādātāji! Es ļoti augstu vērtēju iespēju izteikties par muitas savienības aktualizāciju ar Turciju. Mums bija ļoti noderīga viedokļa apmaiņa ar komisiju pavisam nesen. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi uzklausīt iesaistītās puses, bet es uzskatu, ka šīs prezentācijas bija sasteigtas. Uh, Mēs arī tagad esam jau daudz iekavējuši, bet uzskatu, ka mēs būtu daudz vairāk varējuši no viņiem uzzināt. Tāpat arī uh, delegācija vēlējās doties uz Turciju decembrī, lai apspriestos ar iesaistītajām pusēm uz vietas. Daudzi, kas līdz šim jau izteicās, norādīja, ka uz noteikumiem balstiet, balstīta tirzniecība ir jāmodernizē, bet noteikumi jebkurā gadījumā ir būtiski. Kā jau referents norādīja, pašreizējā laikā ir ļoti grūti um, neņemt vērā kontekstu. Tātad pašlaik mēs spriežam par muitas savienības modernizāciju, bet vairākums uh, šeit parlamentā nobalsoja par to, ka ir jāiesaldē sarunas ar Turciju, tāpēc, ka tiek pārkāptī tiesiskuma principi. Tiek teikts, ka tā bija populistiska balss vai arī tas, ka parlaments ir jāuzskata par neleģitīmu institūciju un tā viedoklis ir anulējams, tad, manuprāt, tas norāda, ka mums eh, ir eh, pilnīgas viedokļa atšķirības par mūsu vērtībām. E, mani uztrauc pašreizējā situācija Turcijā, taču es uzskatu, ka vienmēr ir labi saglabāt tiešus kontaktus. Domāju, ka mūsu komitējai vajadzētu turpināt darbu un vajadzētu uh, saprast arī, ka tik sarešķīts darbs kā muitas savienības aktualizācija nevar tikt paveikts viens dienas laikā. Mums vajadzētu arī padomāt, kas ir vajadzīgs cilvēk, cilvēkiem, kas būtu jāmodernizē no turku viedokļa, bet ir jādomā arī par politisko grību šādu uzdevumu veikšanai. Es ceru, ka mums būs iespēja turpināt šīs sarunas Turcijā decembrī. Paldies tagad Helmuts! Izteikšos īsi, jo ļoti daudz ko uh, mani kolēģi pateica. Es piekrītu tam, ko teica pārējie. Protams, ka mums ir jāņem vērā arī politiskais ietvers, kurā mēs pašlaik apspriešamies. Mm. Protams, ka muitas savienības modernizācija no ekonomiskā viedokļa ir saprotama. Te ir daudz jēgas, bet politiskā ziņā ja jau mēs runājam par tirdzniecību visiem, tad mums ir jāsaprot, ko tas īsti nozīmē pašiem pilsoņiem. Galu galā viņi būs tie, kas būs galvenie ieguvēji no muitas savienības modernizācijas. Šī rezolūcija, ko parlaments pagājušajā nedēļā pieņēma Strasbūrā, ļoti skaidri parādīja, ka liels vairākums ir vienots Tieši tāpēc pašlaik ir grūti iet šajā virzienā. Parlamentārās sadarbības apturēšana starp mums un Turcijas parlamentu nozīmē to, ka mums ir sarežģīta situācija, kā tad mēs varēsim runāt ar mūsu partneriem par šiem dažādajiem punktiem. Tāpēc esmu ļoti pateicīgs, ka šodien mums bija iespēja uzklausīt ekonomikas un rūpniecības pārstāvjus Un es priecājos arī dzirdēt, ka viņi cenšas nodot signālu, ka šis po politiskais atbalsts pašlaik netiek sniegts. Bruhner kungs. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, īpaši tam, ko teica Šolts un Štarpatī kungi. Šo vietu mūsu rezolūcijā no nu, pagājušās nedēļas interpretēja citādāk attiecībā uz tirniecības nozīmi, jo tur ir minēts, ka tirniecība ir būtiska, taču nav teikts, ka tagad mums ir jāintensificē tirniecība. Nē, mums ir jāņem vērā apkārtējā apstākļi, kur runa ir par grūtībām Turcijā, un mums ir jāizsakās daudz konkrētāk. Jums zināms, ka Turcijas armija, kā es to zinu, vismaz trīs pilsētas eh, daļas ir spridzinājusi, kur eh, atradās civiliedzīvotāji, viena daļa bija arī UNESCO piemineklis, uh, tika nogalināti ļoti daudzi cilvēki, turklāt īpaši sieviešu cietumos notiek tādas spīdzināšanas, kas nav aprakstāmas, un vai to visu mēs tagad atalgosim, turklāt intensificējot tirzniecību, izskatīsies, ka mēs to visu atbalstīsim. Nē, tas būtu tieši nepareizais signāls tam, ko mēs vēlamies panākt. Paldies, Feron kungs. Es uh, domāju, ka šī diskusija ir pilnīgi sīreāla un uh, ne par tēmu, jo galu galā mēs runājām par attiecību pārtraukšanu ar Turciju un tagad runājot par muitas savienību. Um, mēs uh, varam runāt par pozīciju atšķirību, kādas ir Turcija un uh, Eiropas Savienības ziņojums šeit ir ļoti labvēlīgs uh, vienīgi Turcijas interesēm. Uh, Mana pozīcija ir vienkārša. Runājot par iesaldēšanu, runājot par iekļaušanās, tātad pievienošanās iesaldēšanu, to pašu vajadzētu izdarīt arī attiecībā uz uh, muitas savienību. Vajadzētu iesaldēt šīs sarunas. Eiropas lauksamniecība nav labā formā un uh, ļoti cieši no uh, Krievu embargo. Tātad uh, turpmākās attiecības ar Turciju varētu apdraudēt uh, situācija Eiropas Savienībā vēl vairāk, uh, un tieši lauksaimniecības uh, sektoru apdraud, uh, teiksim, tādi produkti kā piens un lielopu gaļa. Galu galā izma ražošanas izmaksas Turcijā ir vismaz par 50% zemākas nekā Eiropas Savienība. Tā būtu pašnāvība noslēgt šādu vienošanos. Maurides kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pieminēt divus punktus. Pirmkārt, un tas varbūt ir uh, vērsts referenta virzienā, ir bijuši vairākas ziņojumi pēdējo nedēļu laikā saistībā uz bērnu izmantošanu, īpaši bēgļu bērnu, kuri Turcijā ļoti daudz piedzīvo ciešanu. Un otrs punkts attiecas uz pagājušās nedēļas rezolūciju es arī sniegšu savu personīgo interpretāciju, kas ir subjektīva. Runāt par nākotni. Manuprāt, mēs nolēmām sniegt politisku vēstījumu Turcijai un neko vairāk, proti iesaldēt sadaļas, nevis oficiāli pārtraukt pievienošanās sarunu procesu. Ņemot to visu vērā, Manuprāt, tie, kas pagājuši nedēļu atbalstīja šo sādaļu iesaldēšanu, šo kolēģi vidū mēs bijām vienojušies, ka pamatojums šai iesaldēšanai ir antidemokrātiskā Erdogana režīma uzvedība. Un ja tas turpināsies, tad, manuprāt, nebūs nekāda cita iespēja, kā rīkoties arī saistībā ar tirzniecību. Komisija divas minūtes lūdzu. Sumales kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Savā runā izteikšos par jautājumiem, kas ir saistīti ar muitas savienību un tās modernizāciju. Kā jums zināms, pēc sagatavošana, sarunu sagatavošanās uzsākšanas 2015. Eh, gada maijā saistībā ar modernizāciju gan Turcijas pusē, gan Eiropas Savienības pusē mums ir notikušas dažādas iekšējas procedūras, lai varētu uzsākt sārunas par šo jautājumu. No nu, mūsu puses, tāpat kā ar citiem tirniecības nolīgumiem, šeit ir jārunā par ietekmes novērtējumu sagatavošanu, un šis ietekmes novērtējums ļoti skaidri norāda to, ka muitas savienības modernizācija – sniegtu priekšrocības gan Eiropas Savienībai, gan Turcijai. Tā modernizētu situāciju abās pusēs, un šodien mēs dzirdējam ļoti daudz piemēru par trūkumiem pašreizējā muitas uh, savienībā, kāda mums pastāv. Patiesībā ietekmes novērtējums norāda to, ka priekšrocības būs pārobežu un visās jomās, īpaši lauksaimniecības jomā, kā jau iesaistīto puses pārstāvi minēja, šeit uh, pastāv asimetriskas attiecības, kas rada priekšrocības vairāk Eiropas Savienībā, runājot par liberalizāciju, kas tika īstenota. Tāpat arī ietekmes novērtējums aptvēra veselu virkni jautājumu, kurus šo pēcpusdienu arī ļoti noderīgi attēloja kā būtiskus nākotnē modernizētas uh, savienības ietvaros. Šeit īpaši runa ir par ilgspējīgu un attīstību, stabilitāti. Šeit ir runa par sociālām tiesībām, cilvēktiesībām un vidas tiesībām, tie ir būtiski komponenti. Tāpat arī tika pievērsta uzmanība nepieciešamībai iekļaut normas par MVU, kas arī ir ļoti būtisks aspekts mums. Komisijas priekšlikums muitas savienības modernizācijai, ņemot vērā sarunu vešanas direktīvu pārskatīšanu, kā jau tas tika pieminēts 2016. gadā Eiropas Savienības paplašināšanas politikas dokumentā. Šeit notiek finalizācijas darbs. Paldies, vai kāda eksperta vēlas izteikties? Dotu jums vienas minūtes ilgu laiku, ja vēlties. Lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Tika runāts par kopīgajiem ietekmī tirniecībā un lauksainiecībā, īpaši saistībā ar Turciju, vēlos atgādināt, ka šis pētījums izpētīja brīvās tirniecības pieeju, ņemot vēro mērķi 93,5%, taču mēs vēlamies ietekmēt, eh, mēs vēlamies pētīt citas lietas, jo šeit nerunā par tādiem produktiem kā olīveļa, un tad ir jāņem vērā arī dažādas uh, eh, ierobežojumi saistībā ar fitosanitārajiem aspektiem. Tas ir pamatoti, taču šie aspekti nav tikuši ņemti vērā šajā ietek, ietekmes novērtējumā. Paldies! Paldies! Izskatās, ka neviens cits nevēlas izteikties, tādēļ vēlos pateikties ekspertiem. Paldies par šo diskusiju un nākamais tikš viedokļa apmaiņa mums notiks 27. janvārī, balsoties šo ziņojumu. Šis ir pēdējais darba kārtības punkts eh, mūsu INTE komitejas publiskajā darbā, un tagad pēc vienas minūtes pārtraukuma sāksim ar koordinatoru sanāksmi, kas ir in kamera sanāksmi. Paldies! Aizslēgtām durvīm!